Well, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi! Sirsnīgi jūs sveicu iekšējā tirgus un patērētā aizsardzības komitejas sēdē. Kā jūs esat sapratuši, šī ir īpaša komitejas sanāksme. Mums ir ļoti paveicies, jo mums uh, bija paredzēta sanāksme šodien, dienā, kad uh, profesors Montīn, kurš atrodas šeit man pa kreisi, uh, stāstīs mums par savu jauno un ļoti svarīgo ziņojumu - jauna stratēģija vienotajam tirgum. Es uzskatu, ka iekšējā tirgus komitejai Eiropas parlamentā ir ļoti būtiski nodrošināt iespēju apspriesties par tik svarīgu ziņojumu. Man ir ārkārtīgi liels gods arī sveikt eh, Jiršiju Būžeiku, Eiropas parlamenta prezidentu, šeit eh, pie mums. Eh, viņš piedalīsies uh, mūsu sanāksmē, lai apspriestos par šo platformu. Pēc eh, pāris minūtēm viņš eh, arī teiks ievadvārdus. Vispirms daži oficiāli paziņojumi. Gribētu jums pavēstīt, ka šo sanāksmi var noklausīties interneta mājaslapā. Mēs tātad esam dzirdami internetā un viss mūsu teiktais tiek ierakstīts. Darba kārtība pirmajai sanāksmes daļai ir šāda. Vispirms mēs noklausīsimies profesora Monteja prezentāciju, tad būs arī Bužika ievadvārdi, un pēc tam arī uh, runās uh, komitejas koordinātori. Parlamenta referents um, Luis Grehs arī runās par savu ziņojumu, viņš ir arī šīs komitejas vicepriekšādētājs. Es zinu, ka uh, Monti eh, ziņojumā arī ir uzsvērts, ka mūsu komitejas referenta gatavotais ziņojums ir bijis ļoti nozīmīgs. Eh, Kasidī kungs, eh, kurš agrāk darbojās Eiropas parlamentā kā deputāts, uh, un kurš tagad strādā ekonomisko un sociālo lietu komitejā un darbojas pie šiem tematiem, arī piedalīsies mūsu debatēs. Es ar prieku redzu arī šeit eh, citu komiteju deputātus, jo visu komiteju deputāti tika uzaicināti noklausīties par eh, Monti ziņojuma prezentāciju. Vispirms došu vārdu Eiropas parlamentā prezidentam Jēžijam Buzekam. Lielas paldies priekšsēdētāji! Lielas paldies, Malkom, par to, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi. Katram parlamentā deputātam viens no svarīgākajiem pienākumiem ir apmeklēt komiteju sanāksmes. Pašlaik man šāda iespēja netiek dota tik bieži, bet iepriekšējā sasaukumā es katru nedēļu piedalījos savu komiteju sēdēs. Es darbojos Rūpniecības komitejā un vidas komitejā. Tagad man diemžēl tam neatliek laika. Taču, kā jūs visi zināt, katrai komitejai ir tāds laiks, kad eh, tai ir ļoti būtiski aktīvi darboties. Piemēram, pirms diviem gadiem eh, mēs ļoti aktīvi spriedām par vides eh, piesārņojumu Un tad uh, NV komiteja bija ļoti aktīva. Tāpat arī par trešo enerģijas paketi mēs runājām, tad citas komitejas bija iesaistītas. Bet jāsaka, ka pašlaik šāds laiks ir pienācis iekšējā tirgus komitejai un ekonomikas lietu komitejai. Tās noteikti ir viens no būtiskākajiem komitejā Eiropas, Eiropas parlamentā. Mēs nerunājam šeit tikai par kaut kādiem sīkumiem, kā atrisināt iekšējā tirgus problēmas. Galu galā tas norāda uz mūsu integrācijas garu. Tas norāda arī uz vispārējo filozofiju Eiropas Savienībai. Šķiet, ka Mario Monti ziņojumā tieši par to arī ir runa. Mario Monti ir viens no lielākajiem politiķiem Eiropas Savienībā. Viņš ir darbojies Eiropas komisijā, viņš ir bijis atbildīgs, viņš ir bijis arī viens no atbildīgajiem komisāriem. Jāsaka, ka laiks šādām diskusijām nu no dien ir īstais. Kāpēc? Lisabonas līgums bija ļoti būtisks Eiropas parlamentam. Tas ir ļoti svarīgs arī kopienas metodēm, jo uh, Galu galā Eiropas parlaments ir viens no kopienas instrumentiem. Vienotais tirgus ir mums ļoti svarīgs, ir tīpaši pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Nākamais. Pēdējo piecu gadu laikā, pat eh, desmit gadu laikā, kopš 2000. Eh, gada, eh, mēs darbojamies pie Lisabonas darba kārtības. Jāatzīst, ka tā nebija ļoti rezultatīva. Atvērtā koordinācija netika uzskatīta par vienu no kopienas svarīgākajām metodēm, un eh, tāpēc mums vajadzētu uzlabot mūsu rezultātu šajā jomā. Mēs esam sagatavojuši 2020 stratēģiju, stratēģiju, stratēģiju 2020. gadā. Mēs gribam parādīt saviem pilsoņiem, ka mēs ar lielu atbildību izturamies pret eh, mūsu un viņu nākotni šādas globālas domāšanas eh, rezultātā mums ir jādomā arī par vienotā tirgus atkārtot iekustināšanu. Pašlaik mēs saskaramies ar papildu problēmām. Mēs saskaramies ar lielu jaunu nepieciešamību, jo mēs taču visi apzināmies eh, lielās ekonomiskās krīzes sekas. Pašlaik Mums tiešām ir jādomā, kā atkal no jauna iekustināt vienoto tirgu, kā reaģēt uz lielajām problēmām. Mums ir jādomā, kā padarīt Eiropu par labāku vietu, kur mēs varētu nākotnē dzīvot. Es negribētu runāt pārāk ilgi, jūs visi esat profesionāļi, it īpaši Mario Monti ir eksperts savā jomā, taču es gribētu vēl pieminēt, ka Protams, ka vienotājs tirgus pirmajā desmitgadē tika uzskatīts par ļoti lielu sasniegumu. 877 miljārdi papildu bagātības tika nodrošināta Eiropas Savienībā. 2,5 miljonu jaunu darba vietu arī tika radīti šajā laika periodā. Tas ir ļoti liels sasniegums. Kā jūs visi zināt, ir uh, pieci punkti, Mums ir bijušas problēmas ar pakalpojumu direktīvu, tā netika pietiekami labi īstenota dalība valstīs. Mums ir jārēģē pēc iespējas ātrāk uz šīm problēmām. Arī finanšu uzraudī, uzraudzība ir radi, radījusi problēmas, augsta riska fondi, tā mums ir jādomā arī par mūsu ārējām attiecībām. Šeit nav runā tikai par vienotā tirgus iekustināšanu mūsu Eiropas Savienības pilsoņiem. Mums ir jādomā arī par eh, tā vešanu ārpus Eiropas Savienības robežām. Te varētu domāt taisni par augsta riska fondiem un Amerikas Savienotajām valstīm. Tāpat ir jādomā arī par standartiem. Mums ir izdevies to panākt mobilo tālruņu jomā. Mums ir izdevies daudz ko panākt arī attiecībā uz automašīnu rūpniecību. Schengen zona, ceļošana bez vīzēm, vīzām, Es te domāju, ka vajadzētu iet tālāk par Eiropas Savienības robežām. Mans priekšlikums, runājot par cilvēku mobilitāti, būtu domāt par valodām. Piemēram, ja mēs varētu teikt, ka cilvēkam ir jāzina, protams, sava dzimtā valoda plus divas svešvalodas. Piemēram, vidusskolas gala eksāmenā varētu pieprasīt šādas zināšanas. Es saprotu, ka tā nav Eiropas Savienības atbildības sfēra, taču varbūt mēs varētu dot piemēru, kā mēs varam runāt par cilvēku mobilitāti, ja cilvēki nezina valodas. Mums vajadzētu atjaunināt mūsu vienotā tirgus stratēģiju. Intellectual, uh, very... ja mēs domājam par piekto svarīgāko punktu, tad tā, protams, ir pētniecība. Tā mums nodrošina daudz novatoriskuma. Tāpat es gribētu pieminēt vēl trīs svarīgas lietas. E-komercija. Bez tās mēs nevarēsim virzīties uz priekšu. Tā ir ārkārtīgi būtiska. Protams, šeit es nepieminēšu piecas galvenās brīvības. Tās ir papildlietas, par ko es tagad runāju. Tātad e-komercija kopā ar Žaku Deloru Eiropas komisijas agrāko priekšsēdētāju, mēs eh, pirms dažām dienām runājām par Eiropas enerģijas eh, kopienu. Šeit mums arī vajadzētu domāt par kopējo vienoto tirgu. Protams, ka mēs nevaram šeit apspriesties detalizēti par šiem punktiem. Jūs arī esat manā komiteja, bet es eh, došos uz savām komitejām, kurās es darbojos, tātad ITRA un NV, un uh, jūnijas sākumā es ar šīm komitejām apspriedīšu Eiropas enerģijas kopienas jautājumus. Trešais punkts, kas man arī šķiet ļoti būtisks, ir Eiropas Savienības konkurētspēja. Balstoties uz kohēzijas politiku, mums ir jāatklāj visu Eiropas Savienības reģionu potenciāls. Mums ir jādomā par konkurētspēju, kas uh, būtu balstīta uz tādu ekonomiku, kas ir balstīta uz zināšanām. Mēs ļoti labi apzināmies šo problēmu. Pētniecības eh, programmas dažu gadu laikā tiks eh, atkārtot iekusinātas vairākas no šādām programmām. Mums vajadzētu runāt ne tikai par konkurētspējas politiku, bet arī par kohēzijas politiku. Mums ir jādomā par visu reģionu potenciālu. Vakar mēs svinējām 60. gada dienu Šūman deklarācijai un arī uzvarai Otrajā pasaules karā. Mana gribētos teikt, ka, ja mēs runājam par Otro pasaules karu un uzvaru Otrajā pasaules karā, tad jebkurā gadījumā uzsvars tiek likts uz vārdu karš. Taču, ja mēs pieminam Šūmaņa deklarāciju, tad mēs domājam par nākotni. Mēs eh, domājam, kā samierināties, kā domāt par kopienas metodēm, kā nodrošināt lielāku tuvību mūsu starpā. Tieši tāpēc es dodu priekšroku uh, eh, 60. Eh, gada dienai, nevis 65. gada dienai. Lielas paldies! Uh, well, thank you. Uh... Paldies, priekšsēdi, ka esat klāt šodien mūsu sēdē un arī par jūsu entuziastisko vadību, ka jūs virziet parlamentu lietas un ļoti jauki esat šodien arī iekšējā tirgus komitejā. Manuprāt, eh, šis mūsu patreizējais darbs eh, eh, kaut kad nākotnē apakaļ raugoties tiks uzskatīts par ļoti būtisku, proti atjaunināt Um, dot jaunu stimulu uh, iekšējiem tirgumam. Tā kā uh, vēlreiz liels paldies un tagad ar lielu prieku došu vārdu Mārio Montikungam, kurš mums uh, sniegs ieskatu viņa ziņām, savā ziņojumā un varbūt kā kaut kad uh, Eh, vēlāk mēs varēsim plašāk diskusiju eh, sarīkot, tā ka mēs būs iespēja eh, jūs viņiem izlasīt no sākuma līdz galam, bet tātad es domāju, ka tā ir arī privileģija, ka jūs šodien mums tādu priekšā saziņojumu dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdi Hābar kungs, ka uzaicinājāt man šodien. Uzskatu to par godu būt šeit šodien prezidenta Buzekā klātbūtnē. Un tas ir žests no viņa puses, eh, kas mani, jāsaka, aizkustina. Un tas, ko jūs sacījāt par 9. māju un Šumana deklarāciju, man liek domāt par to, ka nezinu, vai tā bija sakritība, bet mans ziņojuma datums ir e, eh, 2010. gada 9. mājas. un tas droši vien ir arī ļoti piemērot, ka es esmu šodien šeit, tikai dažas stundas pēc tam, kad es Eiropas komisijas eh, prezidentam šo ziņojumu iesniedzu, viņš bija uzņēmies tādu kā patronāžu par to, un arī uh, Eiropas padomas prezidentam Van Rompuy kungam es to iesniedzu, bet uh, ierasties parlamentā šodien tas man šķiet vairāk nekā tikai tāds, tāda goda izrādīšana, jo tas nav tikai kaut kas eh, tāds, ka jūs eh, šeit eh, izsakiet savu simpātiju šim darbam, bet jūs esat arī līdzautori, manuprāt, šim ziņam, tā varbūt varētu teikt, jo uh, Es esmu veicis eh, pēdējo 5-6 mēnešu gaitā plašas konsultācijas visā eh, Eiropā par šo ziņojumu, un parlaments ir bijis šo konsultāciju centrā, priekšsēžkungs. Man bija sanāksmes atsevišķi ar katru no vai, eh, teiksim tā, ar sešām Eiropas parlamentu politiskām grupām. Man ir bijuši sanāksmes ar septiņām komitejām, tā skaitā ekonu un krīzes komiteju, bet, protams, šajā jomā komiteja komiteja ir šī iekšā tirgus komiteja. Un no pirmās eh, mana darba dienas, Malkom, jūs esat bijis uh, eh, izteikts atbalstītājs un arī entuziastiski uh, ar entuziastiski nostāju. Eh, tas ir atspoguļojies jūsu komitejas pašiniciatīvas ziņojumā, kas papildina manas pūliņas, man ziņojumu. Un jūsu uh, referentlojuši kreša eh, ziņojumu, ko tik plaši atbalstīja šī komiteja, un acīm redzot arī plenāra sēdē tas tiks skatīts nākamnedēļ Tātad eh, tas ir vēstījums, skaidrs atbalsta vēstījums, vēstījums mūsu kopīgiem centieniem koptirbs jokā, jomā. Eh, tātad esmu ļoti priecīgs par iespēju šodien veikt šo domu apmaiņu ar jums. Kā prezidents Buzeks jau norādīja, vienotā tirgus eh, jautājums ir ieguvis atkal jaunu nozīmi, un es saskatu ļoti cieši saikni starp problēmām, kuras Eiropas Savienība un Eirozone ir saskārsies Grieķijas krīzi nesen, uh, un uh, vienotā tirgus jautājumu. Kāpēc? Tāpēc, ka šī krīze uh, un es uzskatu, ka vakardienas drosmīgie lēmumu, lēmumi eh, palīdzēs to atrisinās. Tātad šī krīze, protams, ir valsts finanšu krīze vienā dalību valstī, no kā dabūt ciest arī cits valsts. Taču tā nav tikai valsts finanšu krīze, kas ir tagad pēc tam skārus arī finanšu uh, tirgus, jo raugoties uz šīs valsts, Grieķijas īpašo situāciju, un gribētu uzsvērt, ka tā nav vienīgā, kas ar tādām saskārās, uh, gribētu atzīmēt, ka reālās ekonomikas uh, situācija ir ļoti būtisks noteicējs produktivitāti, konkurētspēju Un paraugoties uz šiem skaitļiem, tad, tad e, vienotais tirgus un konkurence nav tā īsti varbūt tikuši e, to iespējas izsmelts Grieķijā. Un līdz ar to e, konkurētspējas, e, konkurētspēja arī nav varējis iedarboties pozitīvi šajā tautsēmniecībā. Eiropas komisijas, e, SAO, SVF analīzēs tas ļoti skaidri atspoguļojās. Jā, tātad valsts finanses tas ir izpausmas un tās arī ir jārastē, bet jebkura ārstēšanas metoda m, mm, izrādīsies e, neiedarbīgie, nebūs arī dziļākas intervences un lūk, tieši arī ekonomiskās savienības nozīme. E, kad es pēdējo reizi apmeklēju uz komiteju, varbūt atminieties, ka es ļoti uzsvēru to, ka vienotais tirgus ir Eiropas monetārās savienības eh, atslēga komponents. Tas ir eh, absolūti fundamentāli nozīmīgs Eiropas monetārās savienības labai funkcionēšanai. Tādēļ jūsu komitejas darbs ir ne tikai nozīmīgi vienotiem tirgum, bet arī ekonomiskai un monetārai savienībai un Eiropas Savienībai kopumā. Jā, tas tiešām ir integrācijas pīlārs. Savā konsultāciju procesā visā Eiropā esmu nonācis pie atzinumu, kā jau sacīja pirms dažām minūtēm prezidentam Buzekam, ka vienotais tirgus ir e, mazāk populārs vai nepopulārāks nekā eh, jebkad iepriekš, un tāpat laikā tas ir vairāk nekā jebkad iepriekš vajadzīgs. Skaidrs, ka kaut kas ir jādara. Un ir patiesībā tikai divi varianti, ko mēs mūsu rīcībai. Viens ir eh, tā, sauc, tā varbūt devējamais defensīvais risinājums. Tas izskatītos apmēram tā. Nu, labi, ja koptirgs kļūst, vienotais tirgs kļūst arvien nepopulārāks, nu tad uh, būsim piesarcīgāki, būsim piekāpīgāki uh, vienotā tirgus ieviešanā, tad arī nebūs tik plaša pretestība pret to. Un pārdomāsim ļoti rūpīgi, pirms mēs uh, liksim priekšā jaunas iniciatīvas vienotā tirgus pabeigšanā. Es uzskatu, godīgi sakot, ka tas būtu postoši ēst nākotnē. Tāpēc risinājums, ko es piedāvāju savā ziņamā, ir proaktīvs risinājums. Un galvenā tēze ir tāda, ka mums ir vajadzīgs vairāk eh, konkurences, nevis mazāk. Vairāk eh, jāstrādā pie ieviešanas, nevis mazāk. Bet kā to konkrēti panākt? Ja ir plaši izplatītas bažas par uh, vienoto tirgu. Manuprāt, politiskās iniciatīvas būtībai ir jābūt tādai, ka mums ir jāizprot visas eh, esošās bažas, un vai nu jāpaskaidro, ka tās nav īsti pamatots, tā tas arī varētu būt atsevišķos gadījumos, jeb šajā mēs nonākam pie secinājuma, ka tie nav gluži nepamatoti, tad Mums ir jārod politikas e, ceļā risinājumu šīm problēmām. Dažkārt tie varētu būt tādi ļoti koncentrēti risinājumi, netraucējot to, kas labi darbojās, bet e, mēģinot atbrīvot e, vienoto tirgus no šī iespēja, kas ir radies, ka tas īsti nesaskan ar sociāliem, vidas prioritātēm, uh, pat ar e- Eiropas rūpniecības um, uh, dinamiku, uh, kā dažkārt tiek uzskatīts, kas ir bijis zinējspēks Eiropas integrācijai ziņojumā, tātad es domāju, jūs cerams uh, atradīsiet rūpīgu analīzi, uh, pievēršoties šīm dažādām bažām. Parastajais dokumentos tā netiek darīts. Tas ir tāds politiskais korektums, tātad neitirzāt plaši šīs bažas, šīs šaubas, bet es nepārstāvu nevienais institūciju. Tāpēc es neraugos uz šo ziņojumu valst, uz valstīm kopumā, bet es mēģinu sagrupēt dažādas tautsamniecības, tad kontinentālā, kas ir sociāla tirgus iezīme, tad anglosakšu valsts, ziemeļvalsts, valsts Ja pēc krīzes situācija ir veiksmīgāka nekā jebkad iepriekš, ideoloģisko uh, flangu tādai pazemībai savstarpējai, eh, tad eh, ir vērts rast eh, tādus uzskats, pa kuriem mēs visi varam vienoties. Un risinājuma paketē būtu jāietver arī jāreikinās ar bažām, kas ir izskanējušas Eiropā, taču arī kontekstā ar šo mūsu integrācijas politiku, ar mērķi virzīt vienoto tirgu uz priekšu. Ziņojumā atradīsiet trīs galvenās sadaļas. Viens. Uh, spēcīgāka vienotā tirgus izveida, otrā nodaļa, kas ir galvenie elementi, kas ir nepieciešami, lai spēcīgāk vienotu tirgu izveidotu, rekomendācijas nākotnē tur izskan. Tālāk, eh, lielā mērā saskaņā ar to, ko es jau iepriekš skaidroju, tātad nevis tikai eh, spēcīgāk vienotā tirgus izveida, bet eh, vienprātības panākšana, konsensa panākšana par vienoto tirgu, citādi mums to neizdosies panākt. Uh, un kas ir šīs jomas, kurā mums ir jāstrādā pie vienprātības izveidas, tātad ekonomiskā brīvība, um, darbinieku tiesības, strādājušo tiesības, vi, vikingu lavālu jautājumu, vai kā labāk um, valsts iepirkuma politika izmantot Eiropas politikas jomā vai arī nodokļu eh, politikas uh, E, dimensiju. Daudz par to ir nobežījušies, bet e, viņi kļūdās, kā es cenšos pierādīt, um, patiesībā šīs sadarbības nodokļu jomā mēģis ir uh, strādāt kopā, lai tieši šo suverenitāti nosargātu. Pretējā gadījumā dalība valsts uh, var uzskatīt, ka eh, tās kā sārgā savu eh, nodokļu eh, suverenitāti, bet patiesībā tās tikai vēl straujāk to zaudēt. Vienotais tirgs un rūpniecības politika, vienotais tirgs un kohēzijas politika. Un gribētu sacīt ne tikai aiz cīņas pret Eiropas parlamentu prezidentu, ka es esmu atradis ES jaunajās dalību valstīs potenciāli ļoti plašu atbalstu, politisku atbalstu vienotā tirgus virzīšanai uz priekšu. Kāpēc? Jo šajās valstīs pastāv atvērtības, konkurences, eh, eh, izaugsmes, eh, tādas, jā, kāres, varbūt, vai dzenuļa pēc izaugsmes tāda gaisotne, un uh, Tāda eksistēšais valstīs, viņiem, protams, arī savas bāžas, un tas ir saistīts arī ar kohēziju eh, vienotā tirgu, ar tā šādu dimensiju. To visu cenšos apvienot, ņemot vērā arī citas valstis, kuras ir savukārt nobažījušās par to, ka vienotais tirgus ir par daudz atvērta eh, teritorija eh, svešai trešo pušu, tātad iekarošanai no trešām pusēm. Uh, Jā, es uzskatu, ka tirgiem jābūt atvērtiem, un lai šī atvērtība saglabātos, mums ir jārisina konkrēts bažas, un te es izmantoju tādu terminu, mm, vienkāršu terminu, varbūt sarežģītāk ieviešam. E, tātad es runāju par atvērto, bet ne atbruņoto vai neaizsargājamo e, tirgu. Open, but not disarmed market. Un tad um, es runāju vēl par uh, ieviešanu un no uh, eh, sanākā iekšējā tirgus un uh, konkurences uh, komisāri jūs droši vien negaidīt arī šeit tādu uh, piekāpību, bet stingru nostāju, un tā arī tas tiešām ir. Tāpat laikā uh, arvien daudz veidīgākā Eiropas sabiedrībā mums ir arī jārisina dažas eh, problēmas vai bažas, kas ar to saistīts. Un pabeigšu savu runu ar to, ka eh, ļoti īsā trīs lapušu kopsavilkumā vai pēdējā sadaļā, eh, kuras nosaukums ir politiski iniciatīva stiprinot vienoto tirgu un ekonomisko monetāro savienību, es uzdodu pats sev jautājumu. Mm kas skar visas trīs institūcijas, manuprāt, kā problēma proti, būsim godīgi. E, vienotam tirgum ir izšķiroša nozīme, un tomēr, ja mēs esam pesimisti, tad tas ir tehnisku, pelēcīgu, man jāsaka tādu ļoti neseksīgu jautājumu apkopojums, kā mēs varam pārliecināt politiķus dalību valstīs, e, Eiropas institūcijās ar jaunu e, spāru ķerties klāt e, tik grūti tveramam, ne ļoti atraktīvam jautājumam. Nu, mums varbūt ir krietni skaidrāk jādemonstrē, par ko te ir runa, proti par vienotās valūtas, 27 e, dalībvalsts nākotnes integrācijas nākotni. Es cenšos pierādīt, ka jauni e, tādi elementi, kas šķiet daudz pievilcīgāk, piemēram, Eiropa 2020, ES 21, ekonomiskās pārvaldības, eh, eiropeiskās pārvaldības jautājumu, ka tas viss ir patiesībā saistīts ar fundamentālu atslēgu jautājumu vienoto tirgu. Es negribētu eh, šo problēmu nosaukt par tādu garlaicīgu, bet tas, nu, tas varbūt ir mazāk pievilcīgs, aizraujoši nekā citādi. Mums eh, jābūt, jākļūst eh, spējīgākiem, vairāk enerģiju mobilizēt. Un šajā kontekstā es pieminu arī vienu no daudziem elementiem, kurus mēs atrodam Greša ziņojumā, ka Mm, tajā brīdī, kad institūcijas jūs padomu pēc komisijas iniciatīvas būs definējuši paketi, kā virzīties uz priekšu, jūs varbūt vēlēsieties eh, arī eh, varbūt tādu ātru likumdošanas procedūru eh, izskatīt, kā tas bija arī 95. gadā ar balto grāmatu, uh, par kopējā tirgus eh, pabeigšanu. Un analoģija, cik nu iespējams ar 85. gadu balto grāmatu eh, prezidents par rozu eh, pagājušā septembrī ir prezentējis savas politikas vadlīnijas, un manuprāt, tas ir gadrīz perfekts paralēlisms ar to, kas notiek tagad 25 gadus vēlāk ar šo politisko iniciatīvu, izņemot, ka tagad uh, apstākļi ir daudz sarežģītāki un tādēļ mūsu izlēmībai jābūt vēl spēcīgākai. Bet šis brīdis, eh, es domāju, nozīmīgs. Esmu ļoti priecīgs, pateicīgs jums, prezidentkungs, jums, priekšsēžkungs, un uzticos jūsu eh, vēlmei virzīties enerģiskus priekšu. Paldies! Well, Mario, thank you uh, very much indeed. Paldies, Mario! And... Pirmām kārtām par izcilo darbu pie šī ziņojuma. Es, protams, neesmu izlasījis šo ziņojumu visā tā, visās tā detaļās, taču man bija nedaudz lielākas priekšrocības, eh, tā, jo ziņojums tātad ir uzrakstīts ļoti izcilā angļu valodā, tas nav pieejams vēl citās valodās. Montikungs saka, ka šis ziņojums būs pieejams vēl trīs citās valodās, un tas notiks jau pavisam drīz šajā pēcpusdienā. Jebkurā gadījumā man bija lielas priekšrocības, jau varēju izlasīt šo ziņojumu savā valodā, un es gribēju vēlreiz pateikties par jūsu o, kaismi un deksmi runājot par iekšējo tirgu. Es domāju, ka viena no lietām, kam šī komiteja tic, ir tas, ka vienotājs tirgus ir ļoti būtisks Eiropas Savienības nākotnē un Eiropas Savienības pilsoņiem. Tieši tāpēc saistībā ar jūsu ziņojumu, solidarizējoties ar jūsu mērķiem, mēs gribējām arī norādīt, ka Eiropas parlamentam arī šeit ir liela loma. Tieši tāpēc arī tika pieņems Līga Greka ziņojums ar ļoti lielu vairākumu šajā komitejā. Kā jūs visi zināsiet, Domājot par eh, politiskajām iniciatīvām, uz kurām jūs aicināt sava ziņojuma beigās, mēs gribētu ieteikt, ka ir vajadzīgs vienotā tirgus akts. Tas ir tāds jauns instruments, ko izgudroja komisāri. No sākuma bija runa par mazo uzņēmumu aktu. Taču es uzskatu, ka šeit vajadzētu iekļaut dažādas likumdošanas un politiskās iniciatīvas, kas ir uzsāktas komisijā un arī dalībvalstīs. valstīs ja mēs varētu virzīties uz priekšu šajos jautājumos un uh, priekšlikums par 2020. gada stratēģiju, kas tiks uh, publiskots nākamnedēļ, tas viss kopā, manuprāt, varētu stiprināt uh, vienotā tirgus elementus 2020. gada priekšlikumā. Esmu jau iesniedzis šādu priekšlikumu visu attiecīgo komiteju priekšsēdētājiem, un politiskās grupas par to darbosies līdz šīs, ne... pie, tā, pie tā darbosies līdz šīs nedēļas beigām. Mums, mums ļoti priecē tas, ka esam saņēmuši jūsu ziņojumu tekstu. Es zinu, ka jums laika nav daudz, taču es gribētu aicināt politisko grupu vadītājus un komitejas koordinatorus sniegt eh, sākotnēji atbildi uz jūsu piezīmēm, un tad varbūt jūs varētu teikt arī savus noslēguma vārdus. Buzek kungam arī ir jādodas prom, bet jebkurā gadījumā pateicamies viņam par viņa klātbūtni. So, um, so Tā kā mums vēl ir 20 minūtes laika, es gribētu aicināt kolēģis izteikties ne ilgāk kā 2-3 minūtes katram, un pēc tam mēs varētu arī mm, dot citiem deputātiem vārdu. Sākšu ar Švābu kungu, Gebhārdas kundze, Buzoja kungs. Turinens kundzes teiksies Rūlē kundzes vārdā, Kozičniks mm, Eiropas konservatīvo vārdā un arī citi runātāji. Tātad katrai politiskajai grupai tiks eh, dot iespēju uzstāties. Pēc tam došu vārdu arī Lujī Greham, lai viņš sniegtu komentārus no viņa perspektīvas, jo viņš ir komitejas referents. Es zinu, ka arī citi deputāti vēlas izteikties, bet ir jāskatās, lai mēs eh, iekļautos laikā. Tātad vispirms Švāba kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji, Montī kungs. Tautas partijas vārdā Politiskās grupas vārdā vēlējos sirsnīgi pateikties par šo dokumentu, kas ir ļoti sabalansēts, arī apsveic ar to. Mums, mūsu komitejai, bet arī visai Eiropas Savienībai tas uzrāda svarīgus jautājumus, pie kuriem mums būtu jāstrādā turpmākajos gados. Haverkungs jau norādīja uz kādu ļoti svarīgu lietu, vienoto tirgu, un šis mērķis kas ir minēts arī ziņojumā, nav zaudējis savu aktualitāti. Tieši pretēji ir daudz citu aspekti, kas šajā iekšējā tirgus aktā būtu jāiekļauj. Jūs esat ierakstījis daudz nozīmīgus apgalvojumus šajā dokumentā. Daži no tiem man īpaši likās aktuāli, piemēram, regulēt, noregulēšana, kas vāciski būtu arī atbilstošs termins, un tas ļoti labi nodrošinātu caurskatāmību, skaidrību. Iespējams, pirms desmit gadiem tas nebūtu bijis tik iespējams. Es ļoti priecājos, ka 3.1. punktā iekšzemes tirgus ir minēts uh, konkrēti spējīgas sistēmas aspektā, un manuprāt, Tas ir ļoti būtisks aspekts jūsu ziņojumā, jo arī citi punkti, kas ir minēti pie šī jautājuma - digitālais iekšzemes tirgus, eh, kur ir svarīgs patērētāja tiesības, tāpat arī nodokļu aplikšana, kur jūs ļoti skaidri definējat savu nostāju, un tāpat arī citi, kas ir iekļaujami pamatmodelī Eiropas Savienības aspektā. Tas norādīt, ka Eiropas Savienības valstu vadītāji būtu uh, Eh, spējīgi pieņemt lēmumus grūtībās, kas viņiem ir jārisina. Bet katrā ziņā paldies jums par lielo darbu, kur veicāt sastādot šo ziņojumu, un mana politiskā grupa darīs visu iespējamo, lai uh, izdarītu svarīgākos secinājumus balstoties uz šo ziņojumu. Elīna Gebhārde. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, profesor Montīkungs, par šo darbu, kur esat veicis. Paldies arī par sarunām, kādas ir bijušas mums iepriekš. Un proti, ka Eiropas parlaments ir ņemts vērā šajās diskusijās. Arī man nebija pārāk viegli šīs 102 eh, lapuses pusotras stundas laikā eh, izlasīt, un īpaši arī valodas dēļ, tāpēc es nevarēšu tā precīzāk minēt, kas ir minēts šajā dokumentā. Un tomēr diskusijas un jūsu nostāja, kur jūs nu pat minējāt, man šķiet ļoti interesanti. Un es domāju, ka jau balstoties uz tām varam ļoti daudz ko secināt un uh, darīt tās zināmas arī mūsu pilsoņiem. Un ņemot vērā, ka mums ir maz laika, vēlos minēt tikai pāris aspektus, kas man šķiet svarīgi. Jūs minējāt, ka būtu jāveic uh, izvērtējums arī attiecībā uz likumdošanu. Jūs minējāt arī, ka vajadzētu vairāk konkurētspēju veicināt un eh, un krimināla vajāšana. Manuprāt, tas būtu ļoti svarīgi, bet vajadzētu arī paredzēt vairāk tiesības pilsoņiem un arī vairāk tiesības darba devējiem, darba ņēmējiem. Šis teikums neizskanē, bet tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs mūsu pilsoņiem. Uh, ka mēs veidojam iekšzemes tirgu pilsoņiem, mūsu iedzīvotājiem, proti, ka ekonomika ir iedzīvotājiem un nevis otrādi. Un tas ir tas, kas neizskanēja pietiekami skaidri, kā es kā sociāldemokrāta pārstāv būtu vēlējusies. Jebkurā gadījumā 72. lapusē jūs minat kādus svarīgus aspektus, lai skaidri noteikti, ka ir tiesības arī streikot, streikus rīkot, un, piemēram, Skandināvu valstīm šis ir būtisks aspekts, un īpaši, ja runa ir par uh, direktīvas uzlabošanu, tad es varu sacīt tikai to, ka jā, tas mums ir vajadzīgs, un mums ir jārūpējās, lai darba ņēmēju tiesības, sociālās tiesības, pilsoņu tiesības, kas pastāv, tiktu ņemtas vērā dalību valstīs, un, ja vien iespējams, tad arī tiktu koordinētas vai harmonizētas Eiropas Savienības līmenī. Piemēram, apsūdzību iesniegšanas un citos jautājumos. Tie būtu ļoti svarīgi jautājumi, kas skatām arī iekšzemes tirgus kontekstā. Un es ar nepacietību gaidīšu tulkojumus trijās valodās, kā jūs minējāt, un ceru, ka tā būs arī vācu valoda. Man būs vienkāršāk uh, iepazīties ar šī dokumenta saturu un precīzāk uh, izvērtēt, ko jūs rakstījāt. Paldies! Lielas paldies Elīnai Gebhardai, Kristians Buzojam vārdam. Eh, vārds. Lielas paldies, es teikšos romāņu valodā. Sirsnīgs paldies, priekšsēdētāji! Paldies un apsveic arī Mariju Montīkungu ar šiem pūliņiem. Uh, un sakarā to, ka viņš tik sekmīgi dokumenti ir sastādījis, ņemot vērā uh, iekšzemes stip, iekš, iekšējā tirgu stiprināšanu, esmu pārliecināts, ka ņemot un balstoties uz šo dokumentu un diskusijām, kas šodien bija, ir nepieciešamas turpināt šīs sarunas. Efektīvs iekšzemes tirgus ir ļoti būtisks globālai attīstībai. Jūs esat minējuši vairākus elementus, kas iepriekš nav izskanējuši šajā kontekstā saistībā ar iekšzemes tirgu. Piemēram, enerģētikas jomu, proti, ka tur vajadzētu kopīgi darboties, solidāri, lai tiktu galā ar izaicinājumiem, kas mūs sagaida nākotnē un nodrošinātu enerģētikas drošību. Un tāpat arī attiecībā uz atjaunīgajām enerģijām un pieprasījumu to palielināt, manuprāt, tas ir svarīgs jautājums, jo Eiropas pilsoņiem tas varētu nodrošināt, nodrošināt uh, zemākas cenas. Tāpat jūs minat arī veselības aprūpi, uh, pārobežu veselības aprūpe. Es domāju, ka šī iniciatīva tā ir jāpatur Eh, attiecībā uz, uz direktīvu, kur izstrādā komisija, un tāpat arī balstoties uz uh, kādiem citiem dokumentiem. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, uzsākt arī kādas jaunas iniciatīvas. Jūs runājat par direktīvu attiecībā uz profesionālo izglītību, tāpat arī pakalpojumu direktīvu. Un savā pētījumā jūs minat vairākus rekomendācijas, ieteikumus, kas mums var nākt par labu uh, Tas nozīmē, ka mums vajadzētu, cik bieži vien varam, eh, nevis izmantot direktīvas vai regulas, bet kādas normatīvas un noteikumus. Un visbeidzot var sacīt, ka šis dokuments ļoti labi atspoguļo mūsdienu situāciju, bet vienlaikus tas mūs eh, vedina domāt par nākotnes stratēģiju. Vēlreiz paldies, un mēs jūs noteikti atbalstīsim lai varētu sasniegt kopīgo mērķi. Paldies! Much, Paldies eh, Kristofam Buzajam. Turunenes kundzei vārds. Runāšu dāniski, es ceru, ka tie tulki savās kabīnēs tam būs gatavi. Tātad vispirms vēlos sirsnīgi pateikties par šo lielo darbu, par šo intelektuālo darbu, kur esat veicis. Manuprāt, tas ir ļoti nepieciešams darbs. Jo tagad tiešām ir jāpārdomā no nu, kā Eiropa dzīvos turpmāk un kā mēs varēsim 32 e, miljonus da, da, bezdarbnieku atkal nodarbināt. Vispirms vēlos sacīt, ka zaļo politiskās grupas vārdā tas ir ļoti lab, tā ir ļoti laba pieeja, kur esat atradis. Tur, protams, tiek minēta daudz dažādi jautājumi, dažādas problēmas, bet vispirms jāsaka, ka tās ir problēmas, kas ir uh, ka tie ir saistīti savā starpā. Ja runa par sociālajiem jautājumiem, tas, tas ir saistīts arī ar darba tirgu un tam līdzīgi. Piemēram, arī jautājumi, kas ir saistīti ar problēmām, kas jārisina zaļo, zaļās iekš, iekšzemes tirgus jomā. Un mums ir jāņem vērā arī, uh, kādas secinājumus mēs varam izdarīt. Un mums vajadzīgs politisks atbildes uz šiem jautājumiem un problēmām. Četri punkti, ko vēlos komentēt. Es patreiz varēju izlasīt tikai kopsavilkumu vēl neesmu iedziļinājusies detaļās. Jūs minējat sociālās tiesības. balansu starp ekonomiskajām tiesis, tiesībām, sociālajām tiesībām un ekonomisko brīvību. Man tiešām jāuzslavē jūsu pūliņi. Mums ir eh, treikošanas tiesības un dažādas citas arī direktīvas, kas ir saistīts ar šo jomu, un dalību valstīm būtu jāsniedz savs ieguldījums, un paldies, ka jūs to pieminējāt. Otrā lieta. Vēlos arī atbalstīt, ko jūs sacījāt attiecībā uz nodokļu politiku. Jūs rakstāt, mums vajadzīga no kopīga definīcija, kā tiek mērīti nodokļi uh, uzņēmumiem Eiropā. Tas ir ļoti svarīgi, un tas būs izšķiroši. Uh, attiecībā uz konkurētspēju Eiropā, kāda tā būs tā turpmāk. Un vismaz minimālajā līmenī mums vajadzētu vienoties, un tikai tad būs iespēja veicināt konkurētspēju. Dalību valstīm ir kaut kas jādod, lai arī saņemtu atpakaļ savu su suverenitāti. Un trešā lieta - jūs minat, ka sociālos pakalpojums jāiekļauj iekšzemes tirgus jomā. Es detalizētāk neiepazinos ar šo jautājumu, bet es priecājos, ka jūs to minējāt. Un tas ir arī politisks dabas jautājums. Un ceturtais zaļo partijas politiskās grupas pārstāvi esmu un tāpēc vēlos redzēt, kā jūs vairāk padarītu zaļāku šo jautājumu un arī iekšzemes tirgu. Tas ir ļoti uh, svarīgs aspekts tieši šajā jaunajā fāzē, kas ir arī iekšzemes tirgus jomā vērojama un tāpat arī rūpniecības attīstības politikā nākotnē. Tas mainītu ražošanas veidus, par ko mums ir jādomā. Jebkurā gadījumā šajā komitejā mēs varam jau turpināt diskusijas uz tā, ko jūs minējāt, uz tiem aspektiem, kurus jūs pieminējāt savā dokumentā. Un paldies vēlreiz. Surinen, uh... Paldies eh, Turunenes kundzei, tagad Kozičņika kungam vārds. Es pārstāvju reformātu un konservatīvo, reformistu un konservatīvo politisko grupu, un vēlreiz, un arī es sirsnīgi vēlos pateikties par šo teicami izstrādāto dokumentu. Vēlos minēt tikai divas lietas. Mums nav daudz laika. Ir nodaļa par to, ka mēs vēlamies uzklausīt Eiropas pilsoņus. Šodien ir pierādījies, ka tas ir ļoti labi formulēts, jo mums tagad tiešām ir krīze, kas skar visus Eiropā, un mēs arī redzām, kādus, kādas izējas mēs varam rast, balstoties arī uz šo dokumentu. Protams, ka mums ir jāuzklausa pilsoņi, Un tāpat arī konkurētspējas veicināšana ir nākamais aspekts, un vēlos tikai norādīt, ka es uzskatu, ka to var veicināt arī pielā, piemērojot dažādas nodokļu, nevis veicot globālu nodokļu piemērošanu. Tāpat arī inovācijas ir svarīgs aspekts, un kas vēl būtiska lieta, tā ir joma, kas ir saistīta ar uh, uh, normatīviem, mums vajag mazāk birokrātijas. To parasti saka visi. Tāpat arī attiecībā uz standartizāciju normām. Tā ir joma, kur mums ir nepieciešamas inovācijas, pakalpojumi, un tas ir pareizais ceļš, kā mēs varam veicināt iekšzemes tirgu. Un tas ir tas, ko jūs arī minat savā dokumentā, un vēl kāda lieta, uh, kas vismaz visi kolēģi šeit ir viensprātis, ka pakalpojumu iekšzemes tirgus ir ļoti svarīgs elements iekšzemes tirgū. To vajadzētu vēl rūpīgāk pārunāt, diskutēt, un vēl kāda lieta, kas arī nav varbūt tik seksīgs jautājums, bet arī tas ir saistīts ar mūsu politisko drosmi, uh, jo tā mums ir vajadzīga gan nacionālā, valstu līmenī, gan arī Eiropas līmenī, lai īstenot visu to, ko esam paredzējuši. Viena lieta ir izstrādāt labu dokumentu, kas ir ļoti kvalitatīvs, bet ir nepieciešama arī drosme šādas lietas īstenot. Atceros Barozo iniciatīvu savulaik. Iepriekšējās komisijas sastāvā Štoiberkungs izstrādāja ļoti labu dokumentu, un es labprāt gribētu dzirdēt, kas no tā ir palicis, kas no tā, ko viņš ieteica, ir īstenots dzīvē. Arī valstu līmenī un tāpat arī Eiropas līmenī ir jābūt šai politiskajai drosmei īstenot šos ieteikumus. Paldies! Uh, thank you, Mr. Kaz Paldies, Kožasņika kungā. Tagad uh, politisko grupā Diona kungam vārds. Paldies priekšsēdētājiem, sirsnīgs paldies arī Montīkungam. Mēs jau iepriekš esam eh, uzņēmuši kontakts, dažādas iekšējās kontakts, un vēlos sirsnīgi pateikties par šo caurskatāmo un ļoti jauki sastādīto ziņojumu. Arī man bija neliela iespēja ieskatīties dokumentā, bet ir kādi jautājumi, kurus es pamanīju. Tie ir jautājumu, kas pievērš īpašu uzmanību, īpaši attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tāpat arī vienlīdzīgas iespējas, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu un citi jautājumi. Un tāpat arī attiecībā uz publisko iepirkumu jautājumu un direktīvu. Un attiecībā uz uzņēmumu nodokļu piemērošanu ir jādomā un mums ir jācenšas izvairīties no tā, ka uh, dalība valsts konkurē šajā, izkonkurē vienu otru šajā jomā. Vienīgā lieta, līdzīgi kā Gepards kundze jau sacīja, ir kāds jautājums, proti sociāltiesības, sociālās tiesības, viens līdzīgas algas, uh, par līdzīgu darbu, es nekur to neredzu. Un vēl kāds svarīgs aspekts - atlīdzība, jeb uh, algas. Un es domāju, ka to varētu šajā ziņojumā interpretēt tā, ka, ja to saskaņo, ja pārbauda ar direktīvu, tad tas princips varētu tikt iekļauts un pamatots. Un ja Montī kungs uzskata, ka iekšējais tirgus varētu būt tiešām svarīgs jautājums un ka tam būtu jārada kādas sekas pilnvaru sadalījumam arī komiteju starpā, tad mēs nevaram vienkārši runāt par vienu lietu, piemēram, sociālos jautājumus pārunā sociālo lietu komiteja un citas jautājumus cita komiteja, bet ja šī komiteja šajā svarīgajā jomā vēl kādas uh, atbildības jomas saņemt. Tas būtu ļoti svarīgi. Thank you very much, Mr. De Jong. Paldies, De Jonga kungam. Un tagad noslēgumā, jo, diemžēl, neviens cits runātājs vairs nevarēs izteikties, ja mums vairāk vienkārši nav laika, bet es esmu pārliecināts, ka Motī kungs vēlreiz ieradīsies pie mums, tad, kad būsim iepazinušies ar viņa ziņojumu detalizētāk. Taču, ja kurā gadījumā došu vārdu uh, vic, komitejas vicepriekšēdētājiem Greka kungam, kurš ir sastādījis arī ziņojumu par šiem tematiem. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Diemžēl tāpat kā maniem kolēģiem arī man bija iespēja tikai tā pavērš izskatīt ziņojumu, taču uzreiz ir redzams, ka Monteikungs mums ir sagatavojis ārkārtīgi kvalitatīvu ziņojumu. Tas ir analītisks, visaptverošs un eh, sniedz mums tādas rekomendācijas, ko varēs akceptēt lielākā daļa no dalību valstīm. Te ir runāts arī par integrācijas procesa apstāšanos un par turpmākajiem procesiem tirgū. Te ir runa arī par sociālo un vi vidas dimensiju. Iekšējā tirgū tā ir tāda jauna pieeja. Viena nodaļa ir veltīta pilsoņiem un uh, patērētājiem. Tas ir novatoriski un ļoti svarīgi. Taču mani uztrauc tas, ka pēc šiem ziņojumiem nav zināms, kas notiks tālāk, kāda tad ir uh, turpmākā darbība, ko darīs komisija. Mums uh, beigās būs ļoti daudz ziņojumu, daudz dažādu rekomendāciju un priekšlikumu. Tās mums rādīs, kā rīkoties nākotnē, taču neskatoties uz vienotā tirgus aktu, es patiešām gribētu redzēt, kāda būs komisijas reakcija attiecībā uz visiem šiem ziņojumiem un priekšlikumiem. Kā jūsu konkrētie ieteikumi tiks eh, pārvērstī reālos strateģiskos priekšlikumos? Lielas paldies! Diemžēl mūsu diskusijas ir jāpārtrauc bet pie mums drīz ieradīsies komisārs Šemeta. Man vēl ir jāsakās arī trīs referentiem par saviem ziņojumiem. Taču, Mario, varbūt jūs varētu ierasties pie mums nedaudz vēlāk, tad, kad visiem būs bijusi iespēja sīkāk iepazīties ar jūsu ziņojumu. Komiteja to noteikti ļoti augstu novērtētu. Mums ir jāapstāsta, kāda ir mūsu turpmākā darba kārtība. Taču tagad došu jums iespēju sniegt komentārus par kolēģu minēto. Varbūt jūs varētu mums arī pastāstīt, kā Barozu ir nolēmis rīkoties attiecībā uz šo ziņojumu, jo galu galā ziņojumu jūs iesniedzāt viņam, un kāds ir paredzētais laika grafiks turpmākajām darbībām. Paldies! Es gribētu uzreiz atbildēt uz šo pēdējo punktu, ko pieminēja priekšēdētājs un par kur runāja arī referents Grehs. Kas tad tiks darīts komisijā un kāda būs komisijas reakcija? Uh, Ir acīm redzami, ka šis jautājums ir jāuzdod komisijai. Esmu pārliecināts arī, ka jūs tā rīkosieties. Taču tā nebūt, eh, nebūs eh, sagadīšanās, ka uh, komisijas priekšādātājs Barozo ir uzsācis šo iniciatīvu. Viņš ir uh, lūdzis sagatavot ziņojumu. Tādējādi man bija iespēja un uzsvēršu vēlreiz, ka tas man bija ļoti būtiski kas varēja izmantot visus komisijas resursus, varēja izmantot sekretariātu pakāpojumus un tā tālāk. Mums bija arī ļoti gāras un dziļas mm, sarunas šorīt, tad, kad es iesniedzu ziņojumu, un mm, pēc šīs sarunas man radās iespējas, ka Barozo tiešām ir nolēmis izmantot šo ziņojumu. Varu arī teikt, ka Vēl kāda no zīmēm, kas norāda uz viņa lielo interesi, ir tas, ka mēs pašlaik mēģinam atrast datumu, kad es varētu ierasties komisijā, lai apspriestu savu ziņojumu ar komisāriem. Priekšādātāja kungs, man nav iespējas jums pastāstīt par konkrētiem rīcības plāniem no komisijas puses, taču esmu pārliecināts, ka uh, Šī prioritāte noteikti saglabāsies un iespējams tās nozīme tikai pieaugs. Protams, arī parlamenta rīcība būs ārkārtīgi nozīmīga. Parlamentam ir iespēja ietekmēt abas pārējās institūcijas. Esmu ticies ar Eiropadomas priekšādātā vairākas reizes, tika pieminēta arī jūsu vēstule viņam, un jūs noteikti esat virzījuši šo procesu uz priekšu. Es gribētu atvainoties par to, ka ziņojums pašlaik ir pieejams tikai vienā valodā. Šķiet, ka Pašlaik komisijas mājaslapā tas ir pieejams arī visās, arī vēl trīs citās valodās, tas ir franču, vācu un itāļu valodās. Drīz tas būs pieejams visās oficiālajās valodās. Es atvainojos par to, ka jūs eh, nevarējāt izlasīt eh, ziņojumu jums vajadzīgajā valodā, un jums nebija arī pietiekami daudz laika, lai iepazītos ar ziņojumu. Taču es eh, vienkārši gribēju prezentēt ziņojumu jums pēc iespējas ātrāk. Tagad neiedziļināšos visos ļoti interesantajos komentāros, kas tika pausti, bet, protams, ka mums vajadzētu apskatīt šos jautājumus tādā, kad jums būs iespēja izskatīt šo ziņojumu detalizēti. Gribētu uzsvērt uh, tos aspektus, kas uh, šķiet varbūt nav iekļauti ziņojumā, jo konsultācijas uh, notika ļoti steidzīgi. Gebhārdas kundzei, protams, ka es saku, ka ir vajadzīgs vairāk konkurētspējas un vairāk īstenošanas pasākumu. Esmu pārliecināts, ka mēs nedrīkstam paļauties uz tādu vienoto tirgu, kas nevienam nav patīkams, ko neviens nevēlas redzēt, un uzspiež šo tirgu ar eh, tiesībās sardzības pasākumiem. Lūdzu, atcerieties par apakšvirsrakstu šim eh, ziņojumam. Tātad eh, ziņ, ziņojuma virsraksts ir jauna stratēģija vienotajam tirgum, bet apakšvirsraksts ir Eiropas ekonomikas un sabiedrības dēļ. Tātad kalpojot sabiedrībai un ekonomikai. Ja jūs paskatīsieties eh, ziņojuma 25. un 27. lapusē, tad eh, ir tāda bažu kategorija, ko es eh, esmu šeit iekļāvis un ko es nekad nevēlētos mīkstināt. Tas ir B1 punkts 25. lapusē. Tātad patērētāju bāžas. Te ir runa par to, kādas bažas radīs konkurētspēja. Mēs vēlamies, lai tiktu palīdzēts jaunajai paaudzē. Nevis eh, tiem, kas vēlas nepieļaut eh, piekļuvi tirgumu un eh, pieju pakalpojumiem. Gebhārdas kundzei atbildot, es eh, to saku tāpēc, ka es nevēlos, lai vienotais tirgus kļūtu par slogu patērētājiem. Šeit jūs redzat arī daudzas citas eh, bāžas, kas ir pieminētas, sociālās bāžas pilsoņu bažas un tā tālāk. Jūs noteikti būsiet ievērojuši arī, ka ir kāda konkrēta bažu kategorija attiecībā uz sociālajām, soc, sociālajām bažām, kur ir pieminētas dažādas rekomendācijas. Manuprāt, tas arī ir simboliski. Parasti nodeļas Te runāju, runāju pa 37. lapusi. Nē, es atvainojos 38. lapusi. Parasti pirmais punkts šādā nodaļā, kur runa par vienotā tirgus darbu patērētāju un darbinieku vārdā, tad parasti par to netiek runāts. Tā ir tāda neordināra pieeja. Te ir runa par vienotā tirgus nozīmi pilsoņiem, patērētājiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Kā jūs redzat, esmu konkrēti paudis šīs bažas. Esmu runājis par patērētāju pilnvaru palielināšanu. Tas ir iekļauts jau pirmajā rindkopā. Ar lielu prieku redzēju, ka Tumerenes kundze ir uh, ieraudzījusi vīdes bāžas, kas arī tiek pieminētas. Es ļoti labi saprotu, ka jūs gribētu, lai par to tiek runāts vairāk. Bet varbūt jūs varētu paskatīties uz sadaļu 2.4. Te ir, ir par, runa par zaļo izaugsmi un vienoto tirgu, un te ir iekļautas vairākas konkrētas rekomendācijas. darbinieku tiesības. Nosūtīto darbinieku situācijā lāvā lieta un citas lietas esmu uzaicinājis Eiropas arotbiedrību, konfederācijas pārstāvjus un vairāku uzņēmumu asociāciju pārstāvjus uz tādām kopīgām konsultācijām par šiem jautājumiem un jūs atradīsiet norādi uz šīm konsultācijām arī manā ziņojumā. Es redzēju, Buzoja kungs, ka jūsu intereses lokā ir arī mana rekomendācija attiecībā uz regulām, nevis direktīvām, tātad vairāk izmantot regulas, nevis direktīvas. Es nevēlētos, lai regula būtu ļoti daudz, bet uh, Ja ir runa par normatīvu aktu izvēli, tad uzskatu, ka regulas ir labākas par direktīvām. Es ar prieku arī dzirdēju, ka jūs atsaucaties uz sociālo tirgus ekonomiku un tā konkurētspējas paaugstināšanu. Šī doma vijas cauri visam ziņojumam. Es uzskatu, ka par to vajadzētu domāt visām dalībvalstīm, jo galu galā tās vienprātīgi par šiem punktiem ir vienojušās Lisabonas līgumā. Esmu strādājis ļoti daudz pie šī jautājuma. Dzirdēju arī vairākus komentārus no Kozučņika kunga, no Turinenes kundzes. Arī De Jonga kungs runāja par aplikšanu ar nodokļiem un nodokļu politikas dimensiju. Noteikti ceru, ka punkti, kas ir iekļauti manā ziņojumā attiecībā uz šiem jautājumiem, nepaliks nepamanīti. De Jonga kungs, jūs atcerēsieties, ka mūsu divpu, divpusējās konsultācijās mēs vienojāmies par to, ka nedz jūs, nedz es nevēlaties redzēt tādu vienoto tirgu, kur tiktu apdraudētas uh, darbinieku pamatiesības. Ja kaut kas tāds tiek pieminēts, tad eh, šajā tēzē kaut kas ir absolūti nepareizi. Priekšādātāji, es eh, patiešām atvainojos eh, par to, ka es neizteikšos detalizētāk. Manuprāt, šis nav īstais brīdis, lai to darītu. Arī saprotu, ka ne visi, kas vēlējās izteikties, varēja to darīt, bet uh, Laiks mums vairāk nav pieejams, tāpēc paldies par uh, jūsu atbalstu un interesi. Uh, well, Lielas paldies. Paldies par to, ka piedāvājāt uh, šo iespēju atnākt pie mums un prezentēt savu ziņojumu. Esmu jau ātri izskrējis cauri ziņojumam, un es varu piekrist uh, Greha kungam, ka darbs ir ļoti kvalitatīvs, un šeit ir ļoti daudz jaunu ideju. Tas, ka jūs uh, šo ziņojumu aicināt sagatavot pats komisijas priekšsēdētājs, ļauj jums izteikties daudz skaidrāk un atklātāk. Varbūt mēs uh, nevaram piekrist pilnīgi visām idejām, bet jūsu teiktais ir patiešām visaptverošs. Es domāju, ka jūsu idejas atbilst uh, šīs komitejas idejām. Mēs uzskatām, ka vienotais tirgus ir viena no uh, viens no um, Eiropas Savienības pamatakmeņiem. Tieši tāpēc mums ir uh, jāveicina atbalsts vienotajam tirgum. Viena no rekomendācijām, ko jūs esat iekļāvis eh, šajā ziņojumā, tiek jau pildīta. Mēs aicinām Nacionālo parlamentu pārstāvis ierasties pie mums, lai mēs varētu domāt par vienotā tirgus likumdošanu. Pirms jūs dosieties prom, Es gribētu jūs aicināt parakstīt vienu jūsu ziņām eksemplāru. Tādējādi mēs pieminēsim arī vēlāk šo faktu, ka ieradāties pie mums prezentēt ziņojumu. Es aicinu jūs parakstīt šī ziņām eksemplāru, kas tiks pēc tam saglabāts komitejas arhīvos. Un, ja būs arī kāds fotogrāfs pieejams, tad es gribētu, lai mūs nofotografē, kā jūs pasniedzat man šo eksemplāru. Tagad es parādīšu arī šī ziņojuma eksemplāru kamerām, tā lai visi var redzēt, kāds izskatās šis ziņojums. Bet ziņojums ir pieejams arī komitejas mājaslapā. Ik viens, kam ir interese, var ar to iepazīties. Jūs varat arī sniegt savus komentārus un paust savu reakciju par Montīkunga ziņojumu mūsu komitejas mājaslapā. Uh, Tad, kad Montīkungs būs parakstījis ziņojumu un nodevis to man, mēs turpināsim darbu pie pārējiem šīs pēcpusdienas starpkārtības jautājumiem. Okay, ladies and gentlemen, I'd like... Labi, dāmas un kungi, ja drīkstu, tad es tagad gribētu turpināt darbu. Mums ir trīs referenti šeit, un ir arī vēl uh, labs darbiņš palicis mums darāms šodien. Atgādināšu jums pēcpusdienas darba plānu. Komisārs Šemeta ieradīsies pie mums 15 minūtes pār pieciem. Viņš runās par uh, savas savas pārziņā esošās jomas eh, darbu, tātad darba programmu 2010-2011 gadam, un tad eh, mums uzklausīsim Kožušnikungu, Sulīs kundzi, kas ir sagatavojis ziņojumu par uh, uzņēmumu reģistru starp savienojumiem. Šī varētu būt arī vien, vienīgā iespēja diskutēt par šiem jautājumiem, kas, diemžēl, tā ir. Un tad Greka kungs, kā komitejas vicepriekšsēdz, runās par e, dalību valstu, uh, no dalībvalsts kontrolas komisiju komisijas eh, pilnvar īstenošanā. Nu, viņš paskaidros mums par to sīkāk. Un Šemita kungs vēlas tikties ar komiteju pulksten 6.15 eh, aiz slēgtām durvīm, lai pārunātu par eh, sarunām procesu, kas vēl turpinās, tāpēc arī aiz slēgtām durvīm. Nu, tā tad mums diezgan daudz darbs darāms, bet pirms to dara, daži formāli jautājumi, kurus es atliku sākumā pirmkārt Tehniski laikam man mums būtu jāprasa apstiprināt uh, dienas kārtību. Paldies. Otrakārt, esmu izplatījis un droši vien jūs visi esat saņemši ziņojumu, ko komitejas priekšsēdis sagatavoja uh, par 2020. gada stratēģiju, kas tagad ir uh, eh, parlamentu prezidentām iesniegt. Luigrek ziņojums pilnībā, e, kā pielikums bija šim ziņojumam. Tur mēs iekļāvām arī īsts kopsavilkuma punkts tekstā. Un arī daži punkti no e, Rīlskundas ziņojuma par valsts iepirkumu. Tas būs pamats arī e, politiskai rezolūcijai, kas tiks pieņemta plenārsēdē nākamnedēļ. Es gribētu jūs apstiprinājumu 27. uz 8. aprīļa sēdes eh, rez, uh, eh, protokolam, vai kādam ir uh, pret to iebildumu, tad lūdzu līdz rītdienas pēcpusdienai to darīt zinām, tas tad tiks ņemts vērā. Labi. Un tagad vēlos lūgt referentu par mūsu pašiniciatīvu ziemu par Eiropas standartizācijas nākotni. Vienkārši tikai dot tādu starta grūdienu šim ziemam, pieminot laika grafiku, un ja ēn referenti vēlas eh, ko komentēt, lūdzu dariet to, bet es nedomāju, ka mums šodien īsti ir eh, laika uh, diskutēt pat tiešām šo svarīgu ziņojumu, bet katrā ziņā 23. jūnijā mums būs vēl uzklausīšana, bet es uzskatīju, ka labi vismaz formāli uzsākt procesu un dot referentam Kožušnika kungam iespēja eh, vismaz laika grafiku un savu pieeju īstādi priekšā dod jums vārdu. Liels paldies, priekšsādētāja kungs. Patiešām šis laiks, kas mums ir dots šim jautājumam, ir jāsaīsina, un tas arī ir labi, jā. Man bija paredzēta 25 minūtes, bet tas nekas Es aizsūtīšu arī rakstiskā veidā kolēģiem, esmu sagatavojis dokumentu, tāpēc mēs ietaupīsim laiku. Vēlreiz tikai minēšu konkrētos termiņus. Uzklausīšana 23. jūnijā, grozījumu izskatīšana, grozījumu iesniegšana līdz 15. datumam un pirmā balsošana IMCO komitejā septembra sākumā un otrā plenārsesija Strasbūrā, septembrī vai pat oktobrī. Un vien, tātad šajā plenāra sesijā ziņojums varētu tikt pieņemts. Viens komentārs no manas puses pēdējās trīs nedēļas veltīju tam, lai sastaptos ar dažādām organizācijām, tikos ar valstu standartizācijas institūcijām, bija Londonā, Berlīnē, Itālijā, uh, kur tikos ar pārstāvjiem, tāpat arī Čehijā, un tikos arī ar standartizācijas institūta priekšsēdētāju, jeb vadītāju Argentīnā. Tas ir jautājums, kas ir ļoti svarīgs mūsu komitejai, domājot par Eiropas Savienības konkurētspēju nākotnē, tāpat arī par inovācijām. Un, kā jau es sacīju, tas ir tikai ievads pašu dokumentu, es jums nosūtīšu rakstiskā veidā, lai kolēģi varētu tajā ieskatīties un ar to iepazīties. Paldies! Vai varētu tad jautāt, vai Anreferenta vēlas ko piebilst? Tad, tad uh, lūdzu īs, kodolīgi izteikties, plašāk diskusija būs vēlāk, komika un būs pirmā. Lūdzu. Paldies! Paldies referentam par viņa veikto darbu. Es pārstāvu to nostāju, ka uzdevumi, kas tika minēti attiecībā uz standartizāciju, ir jāīsteno, jo ļoti svarīgi, ka mēs šeit dodam jaunu impulsu arī šajā jomā iekšzemes, jeb iekšējiem tirgumam. Mēs dosimies uz Ženēvu un tāpat arī veiksim dažādas pasākumus tieši standartizācijas jomā un, protams, eh, aplūkosim šo jautājumu vēlreiz arī kopskatā. Paldies! Meteorepo, diemžēl, nevarēja ierasties, un viņam bija svarīgāka sanāksme, tāpēc nevarēja būt šeit, un viņš mani lūdza izteikties, ka viņš domājot, ka eh, ziņojums ir labās rokās, un tas būs ļoti svarīgi ko mēs e, dzirdēsim arī uzklausīšanā jūnijā. Un pēc tam noteikti varēsim runāt jau konkrētāk par to, kas ir svarīgs, kurā virzienā dodamies, un kas attiec uz standartizāciju, uz normām. Mums ir jāņem vērā, ka netiek kavēts inovāciju jomas attīstība. Tie ir svarīgi jautājumi, kurus viņš man lūdza nodot tālāk. Paldies! Thank you. Studies have demonstrated the clear benefits of standards. And Busoja kungs, paldies pieķumiem parādīšu, ka standardizācija ļoti nozīmīga eh, eh, tautsaimniecībā. Mūs eh, referentu prāt, tā ir liela nozīme arī Eiropas vienotā tirgas kontekstā. Eiropas startautiskās standardizācijas ietekmi ir uzlabojusi Eiropas konkurētspēju, tādēļ mēs uzskatām, ka Eiropas standardizācijas stratēģija ilgspējai, konkrētspējai, inovatīvai e, Eiropai ir nozīmīgi, e, bet mums būtu jāatbalsta globāla standardizācija, ka Eiropas politiķiem mums būtu jāaptur prātā, ka Eiropas uh, e, standārti, kur tie ir vajadzīgi, tad būtu jādomā par tā potenciālo uh, ieguldījumu uh, startautiskā, plašākā standardizācija nākotnē. Pedro Ortuns ir ieradies. Faņūras kundze, vai jūs gribējāt vēl kaut ko teikt? C'était juste une question. Est-ce qu'il est possible de répéter la date du dépôt d'amendement? Vai, mēs, vai jūs varētu vēlreiz minēt grozījuma iesniegšanas datumu? Tas ir 15. jūlijas, saka priekšsēdētājs, 12 dienā. Un 23. Eh, jūnijā būs publisku uzklausīšana, sabiedrības uzklausīšana Un tagad es ļoti priecājos šeit sveikt Pedro Urtūnu ar savu komandu, kas ir ļoti svarīgi spēlētāji jaunu priekšlikumu sagatavošanā. Vai jūs vēlatos kaut ko piebilst? Diemžēl mums ir maz laika, bet ir labi, ka esat klāt. Es zinu, ka jūs ļoti cieši strādājat ar referentu šajā procesā kopā. Paldies, priekšsēd, jā. Es gribēju tikai sacīt, ka šis pašiniciatīvas ziņojums ir ļoti uh, īstā laikā. Uh, Arī mēs paši gatavojamies standardizācijas sistēmas eh, pilnīgi pārskatīšanu komisijā, un mēs eh, atvērto konsultāciju procesu finalizējam 23. 27. mājā. Tas būs izdarīts, un pēc tam būs parastais process, ieteikums izvērtējums ziņojums, eh, tas tātad ir oktobrī tiek gadīts, tātad es uzskatu, ka viss ir īstā laikā, un mums būs iespēja detalizētāk runāt uzklausīšanās sakarā par pašu ziņojumu saturu. Paldies! Paldies arī par pamatīgo pagan, eh, gatavošanas darbu, kas notiek. Es piekrītu, ka mums būs arī iespēja par mūsu eh, delegātas izbraucienu uz Šveici eh, apspriest šos jautājumus vēl detalizētāk. Paldies! Edvard, vai tev bija vēl kas piebilstams? Es domāju, ka tas mums nav vairāk vajadzīgs. Mēs varētu tikai pārunāt nākamo divu mēnešu laikā. Paldies! Thank you very much. Paldies! Nu tad eh, virzamies tālāk. Sulijas kundzes atzirums par juridisku, juridiskajā komitejā par uh, uzņēmumu reģistru savieno, savienojumību. Tas ir pat labāk angļu, franču, vācu valodās pieejams. Citu valodu versijas būs pieejams uh, tikai līdz uh, nākam, uh, rītdien pusdienlaikā. Diemžēl ātrāk nevarēja. Pat labāk. Uh, ir informācija, ka juridiskā komiteja vēlas 23. jūnija apstiprināt šo ziņojumu. Ja tā tas ir, tad mums par šo ziņojumu ir 2.3. jūnijā eh, jābalso, kas ir mūsu nākamā pilnā sanāksme. Tas nozīmē, ka grozījumi var tikt tikai iesniegt līdz šīs nedēļas trešdienai. Es apzinos, ka tas ir ļoti eh, īs grafiks, tāpēc mums šo pēcpusdienu nebūs daudz laika. Sekretāra ierosina, ka mēs varētu runāt ar eh, juridisko komiteju, eh, jautāt, vai viņi būtu gatavi savu pieņemšanas procesu mazliet atlikt pa pāris nedēļām, lai mēs varētu labāk tajā iekļauties, bet pat labi mums jāreikinās ar šo grafiku. Sulīs kundze, vai jūs varētu mums savu atzinumu eh, prezentēt un tad dosim vārdu referentam izteikties. Sulīs kundze. Euh, Paldies priekšsēdētāji, vēlos tikai atgādināt, kādi bija mērķi konsultācijām. Uh, Runa ir par to, lai būtu labāka pieejamība informācija par uzņēmumiem, lai nodrošinātu uh, šo pārrobežu pieeju Eiropas Savienībā. Ir trīs svarīgas jomas, ja problēmas, kuras esmu minējusi, svarīgi šajā atzinumā ir savstarpējā savienojamība, pārrobežu sadarbība uzņēmuma reģistri jomā. Tas nav nepieciešams tikai iekšzemes tirgū, tas ir svarīgi arī attiecībā uz uzņēmumiem, uh, lai samazinātu to izmaksas, kur ir tiem uzņēmumiem, kur darbojas dažādās valstīs. Tāpat arī svarīgs ir par tiesisko akstu uh, uzlabojums un sadarbības veicināšana, tāpat arī caurskatāmība un eh, lai varētu veicināt uzticamību iekšējam tirgum, tāpat arī kvalitātes nozīme, datu kvalitāte un informācijai būtu jāpieejam, jābūt pieejamai dažādās valodās vai vismaz vairākās valodās, kas ir pārstāvēts Eiropas Savienībā, vai vismaz komisijai, komisijas valodās, franču, vācu, angļu valodā. Un datiem jābūt labi kontrolētiem, jo tie labāk būs kontrolēti, tie labāk veicinās arī iekšējo tirgu. Un visbeidzot, kontaktpunkti, kuros varētu saņemt vienotu informāciju. Svarīgi šie kontaktpunkti, kas varētu būt iespēja, lai e, mazinātu to, ka būtu daudz un dažādu datu bāžu. Svarīgi man šķiet e, paredzēt saistošu tiesību aktu tekstu, lai nodrošinātu uzņēmumu reģistru, kas palīdzētu dalību valstīm vienoti un uzticami eh, sekmēt uzņēmumu darbību, balstoties uz kādu kopīgu pamatu, kas ir dinamisks un nerada problēmas. Un es ļoti ceru, ka es saņemšu atbalstu šajā jomā. Uh, Paldies, Sulīs kundze es e, pamanīju vairākas svarīgas punktus, kurus jūs sev atzīmējat. E, Uzsveras tad Kolīdi Kampus kundze, e, Kreutzmans kundze, Dions kundze, Rūlas kundze ir ēreferenti, kas pārstāv zaļos. Tad, tad varbūt dažīs komentāri no jūsu puses, un tad mēs par laika grafiku runāsim. Un Šmit Atkits, eh, laikam ir komisijas pārstāvs, cerams, ka jūs vārdu pareizi izrunāju. Dekampas kungs, vispirms paldies priekšsēd, es vēlos pateikties atzinumu sagatavotājai eh, par sniegtiem komentāriem, kas saskana veselas saprātu un ir vērst uz vienotā tirgus uzlabošanu. Te man nekas nav iebilstams. Man tikai ir priekšlikumi, kā vēl uzlabot šo dokumentu. Ir svarīgi saskatīt, ka caurskatāmība nav tikai svarīga attiecībā uz cenām un pakalpojumiem, es atvainojos uz precēm un pakalpojumiem, sāk priekšsēdus tātad par eh, runātājs, tad, bet arī par uh, tirgus piedāvājumu. Mums ir jāzina ne tikai, kas ir tirgu, bet kas tajā darbojas arī dzan. Un šīs, šī likumdošanas norma ir svarīga, lai uzlabotu patērētāju zināšanas. Tas ir svarīgi patērētāju tiesību veicināšanai. Katram patērētājiem ir jāzina, kurš piedāvā tādu vai šādu izstrādājumu, pakalpojumu preci un ar patērā ražotāju organizācijas piedalīšanos mums ir e, ar to, ka viņiem satans tiek dots iespējas e, atrašanās vietu mainīt diezgan brīvi, mums ir jāļauj arī patērētājiem izsekotam visam. Gal galā ir arī riski šajā priekšlikumā. Eh, kas ir saistīti, piemēram, ar lielāku birokrātiskumu. Bet, ja apskatāmies uz eh, rekomendācijām kopumā, tad no eh, šī ziņa mēs varētu laikam mācīties un trišana izmaksas izvairīties no šīm izmaksām. 18. mājas priekšsēd, to jūs minējāt kā uh, dienu uh, uh, grozījuma iesniegšanai. Jā, tiešām ir runa par parīdienu, trešdienu, pulksten 12. Uh, bet par to varbūt Sulīka kundze vēl varēs komentēt pēc tam vēl. Man, protams, arī šķiet, ka mēs lielā mērā piekritam Sulīkas kundzes uh, uh, domām, bet, nu, protams, jums var arī būt vēl citas domas. Paldies, tad Kroits, man kundze. Dank, Paldies, priekšsēdētāji. Tātad pastāv Eiropas uzņēmuma reģistrs, un mēs varam secināt, ka ne visas valstis piedalās šajā sistēmā. Tas nozīmē, ka ir kādi vājie punkti. Mēs mēģinām iekšējo tirgu veicināt, bet ir dalība valstis, kuras tomēr neievēro to, ko mēs šeit darām. Un tas ar vienu ir jautājums, kurš tiek uzdots, vai tad ir jēga izstrādāt jaunas regulas, normatīvus, ja neviens par to nerūpējās. Un tāpēc dalību valstu obligāta iesaistīšanās šajā uzņēmuma reģistrā būtu pirmais nosacījums. Tāpat arī būtu jānodrošina, lai visa informācija būtu aktuāla, uzticama, standartizēta un pieejama visās uh, relevantajās, ja nepieciešamajās valodās. Tas ir tas, kas mums būtu jāpanāk. Tātad vienota sistēma, ka tā var tikt izmantota un ka tā ir arī uzticama ka ir saturs šajā ja, informācija, kas ir aktuāla un pieejama, jo neviens nevarēs darboties, ja nebūs drošs, ka tam ir pieejami aktuāli dati, jo tad iekšējo tirgu mēs nevarēsim veicināt. Tad cilvēks dosies uz valstu reģistriem, un tad šis mērķis, kur vēlējāmies sasniegt, proti lielāka caurspīdība, vairāk iespējas iekšējam tirgum, un uzņēmumiem, īpaši vidējiem un mazajiem uzņēmumiem, kas ir svarīgi, un šīs priekšrocības. Mums ir nepieciešams eh, vienošanās par nosacījumiem sadarbībai, tāpat arī labāka komunikācija starp valstu uzņēmumu reģistriem. Mums jāveido īpašs projekts, kas būtu kas veicinātu uzņēmumu reģistra izveidi un datu apmaiņu mums ir nepieciešama automātiska ziņošanas sistēma starp uzņēmumiem un arī ārvalstu meitas uzņēmumiem. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir tikai pāris ierosmes no manas puses, mums ir jāturpina strādāt, un es domāju, ka mēs atradīsim vienotu nostāju uh, attiecībā uz to, kas tad ir svarīgs. Paldies! Thank you. Paldies! Rūlas kundze, Rīlas kundze, lūdzu. Vēlos tikai vienu lietu pieminēt Man šķiet ļoti labi, ka tiek uzsvērts vienota informācijas sistēma, jeb tā sauktie One Stop Shop vienas pieturas aģentūras. Diemžēl ne visās dalību valstīs tas ir ticis veicināts, piemēram, pakalpojumu direktīva ir dažādas prakses, kas tiek ieviestas uh, dalību valstīs, tāpat arī šīs informācijas uh, vietas, un es domāju, ka arī citās jomās ir līdzīga situācija, tāpēc ir labi, ka to vēlreiz atgādina, jo tikai tādā veidā mēs varēsim uh, mazināt ilgtermiņā birokrātiju, un tā ir viena lieta, ko vēlējos minēt šobrīd, tā tad vienota sistēma informācijai, uh, informācijas sistēma ne visās dalību valstīs funkcionē, kā tai būtu jāfunkcionē. Paldies! Paldies, Rīlskundze, Diana kungs. Voorzitter, ik kan het ook heel kort houden aan de Jā, paldies, es izteikšos īsi. No vienas puses piekrītu eh, referents ziņojumam, no otras puses trūkst kādi dati eh, par, jeb informācija par datu kvalitāti. Runa ir par datu aktualizēšanu, bet man rodas jautājums, kā mēs varēsim pārliecināties vai pārbaudīt, ka dati ir pietiekami aktuāli, uh, Un kādas tad ir prasības attiecībā uz datiem? Vai to nevajadzētu minēt arī šajā ziņojumā? Paldies! Right. Well, uh... Labi. Šmitgērts kungs, atvainojiet, man vajadzēja pārbaudīt, vai jūs vēlaties ko piebilst par dzirdēto? un tad dosim vārdu vēlreiz referentam, lai mums sniegt informāciju par grafikiem tālāko eh, darbu. Um. Ņemot vērā, ka mums ir maz laika, vēlos tikai pavisam īsti pateikties par šo svarīgo darbu un ka šis projekts tiek turpināts, veicinot iekšējo tirgu un ka tas var palīdzēt veicināt caurspīdīgumu. Mēs, protams, esam pieejami dažādiem jautājumiem un atsevišķām sarunām. Paldies! Okay, uh... Labi, Sulīs kundze, referente. Šāds grafiks jūs apmierina? 12. mājas uh, grozim iesniegšanai, un tad varam to apspriest 2. jūnijā un balsot 3. Dakoji. Jā, protams. Es piekrītu šiem termiņiem, lai gan tie ir diezgan drīz. Uh, bet ņemot vērā noteikumus un nosacījumus, kas mums ir paredzami, mums vajag pēc iespējas ātrāk tikt galā ar šiem jautājumiem, lai mēs arī varētu atgādināt par šiem jautājumiem. Un kopumā šīs caurspīdīguma jautājums, datu aktualizēšanas jautājums, es tam pilnībā piekrītu, un mēs esam vienas prātis, ka mēs sagaidām augstāku kvalitāti, un referentā uh, jau minēts, ka jābūt viens pieturs aģentūrai un ka tam būtu jātiek īstenotam pēc ies... praksē pēc iespējas ātrāk. And, uh... Labi, liels paldies tiešām un apsveicu jūs ar pirmo ziņojumu komitejas uzdevumā. Labi. Tad nu pēdējais punkts. Mūsu komitejas likumdošanas die, dienu kārtībā komisārs Šemet ir ieradies, bet viņš runājas ar Montikungu, tāpēc mums būs vēl mazliet laiks. Uh, Līga Greka atzinumam atkal juridiskai komitejai par eh, komisijas pilnvaru īstenošanas kontrolu no dalībvalstu puses. Tas ir eh, komitoloģijas eh, procesā. Tad Bild kundze, Buzoj kungs, Rils kundze laikam gribētu par to izteikties un Kožičniks. Tad būtu ārreferenti. Lūdzu vārds Lujam Grekam. Uh, Paldies priekšsēdētājiem uh, ir jautājums par to, kā Eiropas komandas, kā eh, likumdošanas procesa dalībnieks ar komisiju eh, konflēt un savas pilnvars, komisijas pilnvars, tātad komisijas darbu uzraudzīt. Tagad pie mikrofona. Priekšsēžkungs. Tātad šis ir juridisks atzinums par to, kā Eiropas parlaments, kā likumdošanas procesa dalībnieks var eh, komisijas eh, eh, um, darbu kontrolēt Eiropas un kā tas saskan 291. Lī, līguma pantu. Eiropas parlaments tam ir pār, caurskatīšanas tiesības. Uh, Ko tas nozīmē? Pārbaudīt, vai komisija nepārsniedz savus pilnvars, iescenojot uh, likumdošanas normas un arī rezolūcijas pieņemot. Lisabons līgums uh, eh, nulūks bija uh, Eiropas parlaments un parlaments vienāds pozitīvs attiecībā uz aktiem, kas, ko pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un citas starpā saistībā ar jūsu starp īstenošanas pilnvaru piešķiršanu komisijai, tāpēc īpaši svarīgi ir saglabāt pašreizējās parlamenta regulatīvās kontrolas tiesības, kas noteikti saskaņā padoms e, e, lēmumu nodrošināt iespēju otram likumdevējiem iebilst pret pasākumu projektu. Turklāt parlamentam vajadzēja būt piekļuvē komitejas sanāksmē. Eiropas pad, e, parlamentam ir jāstiprina savs uh, Eh, līdzikumdevēju tiesības un jānodrošina, ka parlamentam būtu pēc iespējas labāka pozīcija, saglabājot savu uh, kontrolas tiesības. Mums arī būtu jānodrošina piekļuva komitoloģijas eh, sanāksmē, uh, informācija, kas tiek sniegt parlamentai un padomē, būtu jāuzlabo un garantija skaitam, kas attiec uz dokumentāciju nosūtīšanu, piemēram, darba kārtību piemību, eh, sanāksmi, eh, dienas kārtību piemību, saulēcīgu un detalizēto balsošanas sarakstu. Piemībai tam ir arī jātiek visam ierotam. Paldies, priekšsēd, paldies, Greks kungs, Kratsas, Bildes kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Eh, Maier kungs mūsu ārreferents, diemžēl, nevarēja būt klāt, tāpēc EP vārdā vēlas tos sacīt, ka Greka kunga priekšlikums lielā mērā saskan ar mūsu domāšanu. Mēs atbalstam e, tā galveno e, domu, jo viņš vēlas apstiprināt, e, saglabāt Eiropas parlamenta jaunās pilnvaras, ko tam dod Lisbons līgums. Paldies par ļoti kodolīgu viedokli, un tagad būs vajagums. Paldies priekšsēdi, es vēlos apsveikt referentu un piekrīt Grekonga pieejas, uzskatu, ka mums ir jārada eh, eh, eh, parlamentam kā likumdošanas procesa dalībniekam iespējas savu darbu veikt kvalitatīvu, kontrolējot komisijas darbu, un tāpēc parlamentam ir jāsņem pilna informācija par dā, komisijas darbu regulāri, un tikai vien piebildu, un, un pēc tam Grekungam pārējo nosūtīšu rakstveidā mans ir arī 6a e, panta, jauns pants varbūt iekļaujams e, attiecībā uz pilnvaru kontroli, bet e, es iebilstu pret to, kas nesaskan ar 5. panta 3. punktu, Grekungs uzskata, ka tas 6a eh, punktu nevajadzētu tam skart, bet es gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka mēs runājam par steidzamiem pasākumiem, kas jāpieņem eh, ātri, lai no, izvarītos no tīrus kropļojumiem vai eh, savienības finanšu interešu um, skāršanai parlamentam, tāpēc jārīkojas ātri un izlēmīgi. Paldies! Paldies, Buzaikungs, Rilskundze! Pavisam īsi Protams, par termiņiem varam runāt, bet citādi šis priekšlikums šķiet ļoti labs, tas ir precīzs, un tas tiešām arī parlamenta tiesības stiprina, un īpaši ņemot vērā jauno Lisabonas līgumu. Uh, Paldies, uh, Kožuš, uh, Kožušnika kungs. Určitě podpořím. Uh, es nevēlos izteikt kādus konkrētus komentārus. Referentu Es varu tikai atbalstīt, ko jūs sacījāt, un tas ir arī pareizajā virzienā, kā jau mēs to vēlējāmies. Good. Well, I think... Labi. Tad došu vārdu Lujam Grekam. Mm, vai viņam vēl kas sakams? In brief, I would like. Nē. Īsumā tikai gribētu pateikties visiem, kas runāja par pienesumu, un ņemšu vērā jebkāds grozījums vai jūsu viedoklis. Paldies! Uh, well, thank you. Paldies! Eh, gribētu sacīt komisāram, ka eh, ieviešot eh, muits likumdošanas reformas, tās būs ļoti nozīmīgi, pie kā viņš strādā, un es arī vēl atgriezīšos pie jautājumu par uh, uh, mūsu pašu iniciatīvu attiecībā uz uh, uh, roņu produktu izstrādājumiem. Um, tad vēl dosim. Paldies, priekšsēdētājs, turpin runātājs. Es nevēlos sarunas ievilkt garumā, izteikšos pavisam īsi. Kāda lieta, kas jau vairākos minētos dokumentos ir izskanējusi, kontrols tiesības lai nerastos pārpratumi. No vienas puses - informācijas tiesības, jūs secin, varat secināt, ka komisijas priekšlikums. Eh, mēs, protams, neizšķiram koplēmumu tiesības vai nekoplēmumu procedūra. Mēs vēlamies nodrošināt un paplašināt piekļuvi dokumentiem. Un jau no paša sākuma vēlos minēt, mēs vēlamies lai parlaments vienlaikus uh, skatītu arī, lai vienlaikus ar komiteju pārstāvjiem būtu iespēja tikt, būtu piekļuva darba kārtībām. Un nu par kontrols tiesībām. 6a pants vai 6a punkts. Šajos secinājums mēs uzskatām, ka pateicoties Lisabonas līgumam, parlaments un padome uh, tiešām ir, viņu tiesības ir sabalansētas, bet 291. pāns nodrošina, ka dalību valstis un tikai dalību valstis var eh, veikt šo kontroli. Tas nozīmē, ka parlaments un padome nedrīkst bloķēt šo procesu. vai nedrīkst šīs funkcijas apšaubīt. Komisijai būtu arī jānorāda, ka īstenošanas pasākumi ir jāveic, bet ne padome, ne parlaments šos īstenošanas procesus nedrīkst bloķēt. Tātad pastāv jau šīs kontrolas tiesības parlaments un padome, saņem dokumentus un Parlaments un padome var jebkurā laikā norādīt komisijai, ka viņi nav ar kaut ko vienas prātas, ar kādiem konkrētiem pasākumiem, bet šīs kontrolas tiesības, proti, ka netiek kaut kas kavēts, kādi pasākumi kavēti vai nenotiek kāda šāda iejaukšanās. Apmēram tūkstošiem pasākumu gadā tiek atlikti un tikai Dažos gadījumos tiek pieņemts kāda parlamenta rezolūcija, tas ir nelīdzsvarā salīdzinām ar praksi un praksē izmantotajām tiesībām. Tāpēc vēlētos, lai komisija šajā procedūrā arī kon koncentrētos uz to, kā tas var tikt nodrošināts, lai šīs kontrolas funkcijas tiktu veiktas, nekavējot komisijas darbu. Tas ir svarīgs jautājums. Lisabonas līgums šos pamatprincipus atrunā. Arī runa ir par dalību valstu kontrolas funkcijām, ja pienākumiem, bet šo funkciju ir jāveic abām institūcijām, parlamentam un padomēji. Jebkurā gadījumā ir, jā, runai ir jābūt par praktiskām grūtībām un nevis kādu ie, principiālu iebildes uh, procedūru, kas bloķētu kādus svarīgus pasākumus. Tas ir tas, uz ko vēlējos norādīt. Tātad uz šos kontrols tiesības kādiem kavējošiem aspektiem. Lielas paldies par jūsu komentāriem. Un juridisko lietu komiteja arī ar jums ļoti cieši sadarbojas, kā jau mēs visi zinām. Taču mūsu komiteja būs iesaistīta šo uh, īstenošanas pasākumu darbā un uh, Lūija Greham noteikti ir iespējas strādāt pie šiem jautājumiem. Te ir arī lietas, kuras pārsniedz komisijas pilnvaras, un mēs eh, vēlamies saprast īsti, kas šeit notiek, eh, kādas pilnvaras tiks īstenotas. Lūija, vai jums ir kaut kas sakāms attiecībās komisijas teikto? Nē, tādā gadījumā laika grafiks ir tāds pats kā Sulīkundzes ziņojumam. Mēs plānojam balsot eh, juridisko lietu komitejā 23. jūnijā. Tieši tāpēc termiņš eh, grozījuma iesniegšanai Greha ziņojumam ir 12. Eh, mājas, tas ir šo trešdien, 2012. dienā. Grozi izskatīsim 2. jūnijā, balsojums mūsu komitejā būs 3. jūnijā, un vadošajā komitejā balsojums ir paredzēts 23. jūnijā. Plenārsēdē savukārt šo ziņojumu izskatīsim septembrī. Lielas paldies! Uh, great... Man ir ārkārtīgi liels prieks sveikt mūsu komitejā. Un man šķiet, šī ir pirmā reize, kad komisārs uzstājas mūsu komitejā pēc uzklausīšanas eh, komisāru Šemetu. Šemetas kungam ir ļoti plašas pilnveras daudz pienākumu nodokļu un muitas jautājumos muita ir eh, mūsu komitejas galvenais pienākums, un tāpēc mums ir ļoti liels prieks tikties ar komisāru. Mēs runāsim par viņu darba programmu, par komisāra iniciatīvām, un mums būs iespēja arī nedaudz apspriesties par šiem jautājumiem. Līdz eh, pulkstens 18.15 mūsu sēde būs atklāta, un mēs varēsim uh, brīvi runāt par visiem jautājumiem, taču pēc tam uh, komisāra kungs mums uh, pastāstīs par sarunām par starptautiskiem nolīgumiem, tas būs uh, pēc 18.15. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka komisārs ir ieradies pie mums, viņš mums pastāstīs par to, kas ir paredzēts viņa darba programmā, un pēc tam, protams, varēs izteikties arī mūsu deputāti politisko grupu vārdā, un arī ik viens cits deputāts, kuram būs uh, kas sakāms. Dodu vārdu komisāram. Lielas paldies! Labdien! Es zinu, ka šodien jums bija diskusijas ar profesoru Mario Monti. Jūs runājāt par eh, vienotā tirgus stratēģiju. Mans portfels ir saistīts ar nodokļiem, un eh, tas ir arī ļoti interesants temats šai komitejai. Taču šodien mēs nerunāsim par nodokļu jautājumiem, bet gan par muitu. Protams, ka man būs eh, grūti piesaistīt jūsu uzmanību pēc tik interesantas prezentācijas, kādu jums varēja sniegt Marija Montī, taču jebkurā gadījumā centīšos izteikties eh, pēc iespējas interesantāk. Kad es pēdējo reizi uzstājos komitejā, es eh, redzēju, ka jūs ļoti interesēties par muitas jautājumiem. Šodien es gribētu um, jums pastāstīt par savu vīziju šajā jomā, tā lai mēs varētu strādāt kopīgi pie mūsu kopīgās darba kārtības. Muitas savienības glūda mm, funkcionēšana ir iekšējā tirgus pamatos. Nepamatoti šķēršļi leģitīmai tirzniecībai ir jānovērš, tā lai iekšējais tirgus būtu avots mūsu labklājībai, izaugsmai un nodarbinātībai. Muitas politika tradicionāli ir ļāvusi īstenot tirzniecības politiku un ļāvusi gūt ienākumus. Pašlaik muitas dienestiem ir ļoti dažādi pienākumi, kas iet daudz tālāk par tradicionālo nodevu iekasēšanu. Gribētu uzsvērt divus mērķus, un eh, esmu pārliecināts, ka jūs varēsiet tiem piekrist. Pirmais mērķis ir aizsargāt pilsoņus. Es eh, vēlētos pastiprināt muitas darbu, lai ļautu patērētājiem un uzņēmējiem tirkoties ar trešajām valstīm ar tādu pašu drošības un uzticēšanās līmenī, kādu tie var baudīt savās dalībvalstīs. Muitas dienestiem ir visas privilēģijas, lai atklātu nelegālas preces, tādas kā narkotikas, sprākstvielas, kodola, bioloģiskos vai ķīmiskos ieročus. Pilsoņu interesēs muitas dienesta apkopo spēkus ar citiem dienestiem, lai uh, nodrošinātu produktu drošību, lai novērstu epidēmijas un aizsargātu piegādes ķēdi. Tie dod savu ieguldījumu arī cīņā pret eh, vi, preču viltošanu. Naudas atmazgāšanas apkarošana un citas organizētās noziedzības apkarošana arī ir muitas dienestu uzdevums. Šī komiteja ir sniegusi konstruktīvu ieguldījumu jaunu iniciatīvu uzsākšanā, intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzībā. Uh, Ieteiktais eh, viltošanas apkarošanas tirniecības nolīgums ir ļoti aktuāls temats, un muitas stiprināšana uz robežām arī ir viens no sarunu galvenajiem komponentiem. Esmu ļoti apmierināts ar sasniegtajiem rezultātiem nesenajā sarunu kārtā, kad tika panākta vienošanās starp akta dalību valstīm, lai nodrošinātu caurdzamību visu ieinteresēto pušu labā. Šādā veidā mēs varam tikt galā ar nepamatotiem pārmetumiem, ka it kā akta uh, var ļaut muitē kontrolēt uh, ceļotāju datoru saturu un tā tālāk. Intelektuāla īpašuma tiesību pārkāpumiem ir ne negatīva ekonomiska ietekme ne tikai uz leģitīmiem uzņēmējiem, bet arī uz pilsoņu ikdienas dzīvi. Lai stiprinātu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, mēs esam attīstījuši aktīvu sadarbību ar svarīgiem partneriem, piemēram, ar ASV un Ķīnu. Rīcības plāns ar četrām galvenajām darbībām tika pieņemts ar mūsu Ķīnas partneriem pagājušajā gadā, un mēs redzam jau konkrētus rezultātus, ir tīpaši attiecībā uz informācijas apmaiņu un muitas iestāžu tīkla izveidi galvenajās ostās un lidostās. Kā jau tika norādīts komisijas darba programmā, komisijas dienesti pašlaik gatavo priekšlikumu, lai izdarītu grozījumus padomes regulā par uh, Eh, muitas intelektuāla īpašuma tiesības, tiesību aizsardzības īstenošanu, kas nosaka, kā muita varēs rīkoties, kādos nosacījumos tā varēs rīkoties, tad, kad tā atklāja preces, kas iespējams pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, piemēram, tirzniecības zīmes un autortiesības. Šajā, šis priekšlikums ir atbilde Eiropas parlamenta rezolūcijai par uh, viltošanas ietekmi uz, uz starptautisko tirzniecību, kas tika pieņemta 2008. gada decembrī, un uz padomes eh, uzaicinājumu 2009. gada martā pārskatīt likumdošanu. Dalība valstīs iesaistītās puses un sabiedrība visas var iesaistīties šajā pārskatīšanā, publiskajās konsultācijās, kas ir jau uzsāktas un notiks līdz 25. maijam. Balstoties uz norādēm, kas līdz šim ir saņemtas, uh, E, šis pārskats galvenokārt palīdzēs noskaidrot situācijas, kad muita var rīkoties, it īpaši, ja preces ir tranzītā un arī attiecībā uz maziem sūtījumiem no interneta pārdošanas. Šīs pārskatīšanas rezultātiem vajadzētu sniegt pārliecību tiem, kas uztraucas par Eiropas pilsoņu veselību un drošību, kā arī tiem, kas strādā, lai nodrošinātu piekļuvi īstiem medikamentiem jaunatīstības valstīs. Nākamais posms būs pabeigt ietekmes izvērtējumu, tā lai varētu prezentēt priekšlikumu pēc vasaras atvaļinājumiem. Eiropas parlaments būs viens no likumdevējiem šajā priekšlikumā, un es ar prieku uh, sagaidu sadarbību no šīs komitejas puses. Šī iniciatīva šķiet atbilst jūsu nesenajam ziņojumam, par vienoto tirgu patērētājiem un pilsoņiem. Skatoties nākotnē, es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka var paveikt daudz vairāk, lai nodrošinātu, ka pilsoņu aizsardzība tiek uh, nodrošināta efektīvā un saskaņotā veidā. Šādi apsvērumi mums uh, ļauj domāt arī par turpmāko muitas lomu. Turpmākā muitas iniciatīva ir strateģisks ietvers, lai uzlabotu darba metodas, lai izvērtētu vispārējās muitas savienības funkcijas un dalībvalstu vajadzības attiecībā uz resursiem, mācībām un aprīkojumu. Nākamgad 2011. gadā komisija prezentēs progresa ziņojumu Eiropas parlamentam un padomē, lai parādītu, kā muitai vajadzētu attīstīties, lai tā labāk varētu aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņus un palīdzēt Eiropas Savienības uzņēmumiem. Te esmu nonācis pie otrā mērķa, ko vajadzētu uzsvērt, proti uh, leģitīmas tirzniecības atvieglošana. Šī iemesla dēļ es, esmu ieguldījis pūliņus vairākos projektos, kas jau ir uzsākti, taču esmu gatavs uzsākt arī jaunas iniciatīvas, ja šāda iespēja rastos. Tirsniecības atvieglošanas iekšējā dimensija noteikti ir ļoti labi pazīstama šīs komitejas dalībniekiem. Mēs eh, ieguldam daudz uzmanības un resursu modernizētā muitas kodeksa īstenošanā, lai nodrošinātu, ka tas varētu tikt piemērots līdz 2013. gada 24. jūnijam. Juridiskais ietvers tādai muitas videi, kurā nav papīra un kas ir pietiekami mētiecīga, eh, darbojas jau kopš 2008. gada, pirms es kļuvu atbildīgs par šiem pienākumiem. Pašlaik mēs atrodamies īstenošanas posmā, un te parādās jauni izaicinājumi. Tad, kad eh, īstenošana tiks pabeigta, modernizētais muitas kodeks samazinās saskaņošanas izmaksas tirzniecībai, jo varēs izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju. Ietekmes izvērtējumā tika vērtēts, ka eh, šāda vīde ļautu samazināt saskaņošanas izmaksas par 2,5 miljardiem gadā. Šādā veidā, izveidojot pilnībā elektronisku savstarpēji uh, savstarpējas sadarbības muitas vīdi Eiropas Savienībā ļautu mums nodrošināt labāku konkurētspēju saskaņā ar eh, Eiropas Savienības stratēģiju 2020. gadam. Šādu plašu reformu īstenošana, protams, rada daudz problēmu. Noteikumiem vajag būt atbilstīgiem mūsu attīstītajām IT sistēmām, un mums ir jādarbojas vienlaicīgi abās frontēs ir vajadzīgi dažādi pielāgojumi, ir vajadzīgi resursi komisijā, dalībvalstu administrācijā un arī starp tirgotājiem. Kā mēs visi zinām, e, šie resursi nav pietiekami, ir tīpaši pašreizējā brīdī, kad visās dalībvalstīs ir ierobežots publiskais finansējums, un ekonomiskā un finansiāla apstākļi tirgotājiem arī nav pašlabākie. Tēt jūs informēšu par īstenošanas procesu, uh, un uh, izaicinājumiem, ar kādiem mēs saskaramies. Modernizētā muitas kodeksa uh, īstenošanas nosacījumu projekti pašlaik tiek apspriest ar dalību valstīm un tirzniecības pārstāvjiem. Šīs uh, diskusijas uh, tiek balstītas uz biznesa procesa modelēšanas darbu. Uh, tiks sagatavoti paskaidrojušie raksti, vadlīnijas, mācību materiāli un komunikāciju aktivitātes. 2010. gada darba grafikā ir iekļautas konsultācijas ar iesaistītajām pusēm, eh, īstenošanas nosacījumu teksta sagatavošana un konsultācijas ar citiem komisijas dienestiem. Saskaņā ar plānu eh, teksts tiks izskatīts un par to tiks balsots eh, Uh, kopienas muitas komitejā 2011. gada sākumā, un jūs, Eiropas parlamenta deputāti, kā arī padome, pēc tam tiks aicināti izskatīt šo tekstu. Līdz nākamā gada vidum mūsu mērķis ir panākt, lai tiktu pieņemta komisijas regula, lai tā tiktu publicēta un lai tā stātos spēkā. Elektroniskās muitas sistēmas, kas nodrošinās bez papīra vidi, tiks attīstītas paralēli šiem procesiem. Kopš 2009. gada 1. jūlijā muitas iestādēm ir e, jāapmainās elektroniski ar informāciju par precēm, kas e, nonāk Eiropas Savienībā vai tiek izvestas no tās. E, dalībvalstis, kas aizkavējas, tiek kontrolētas un tām palīdz komisija, tā lai nodrošinātu pilnīgu Eiropas Savienības IT sistēmu īstenošanu. Īsumā es varētu teikt, ka kopumā mēs atbilstam nosacījumiem, taču mēs vienmēr esam modri, jo mēs nevēlamies, lai notiktu kādi pārkāpumi. Tieši tāpēc es gribētu teikt, ka Eiropas parlaments un īpaši šī komiteja vienmēr saņems visplašāko informāciju par attīstību turpmāko gadu laikā, tā lai jūs varētu izmantot savas pārbaudas tiesības 2011. gadā. Tirzniecības atvieglošanas ārējā dimensija ietver starptautisko muitas sadarbību. Mēs uzlabojam nosacījumus mūsu tirznie, tirgotājiem, nodrošinot eh, savstarpēju atzīšanu, jeb, eh, kā mēs to saucam, pilnvarotie ekonomiskie e operatori. Ja viss atbildīs plānam, tad mēs par to vienosimies ar Japānu jau jūnijā. Šo pilnvaroto ekonomisko operatoru drošības standarti uh, ir eh, svarīgi sarunās ar eh, ASV un Ķīnu. Pilnīgi skaidrs, ka certificēti uzticami tirgotāji nav jāpārbauda tik strikti. Šie galvenie mērķi - leģitīmas tirzniecības atvieglošana un mūsu pilsoņu aizsardzība - veido mūsu muitas politikas galvenos pasākumus un rīcību. Gribētu uzdot jautājumu, vai mēs varam uh, pildīt abus mērķus vienlaicīgi? Atbilde ir jā, ja mūsu pieeja ir pietiekami gudra. Izvairoties no fiziskām pārbaudēm importētajām precēm noteikti atvieglotu tirzniecību, bet, ja ne, netiks ieviesti alternatīvi pasākumi, tad tiktu, tiks apdraudēta mūsu pilsoņu drošība. Ja mēs gribēsim skanēt katru konteineru, kas tiek izvests no katras ostas, tad, protams, mēs ļoti labi aizsargāsim mūsu pilsoņus, bet tas noteikti būs ļoti dārgs šķērslis leģitīmai tirzniecībai. Mūsu viedoklis par ASV ideju, ka vajag veikt simtprocentīgu skanēšanu, ir eh, labi pazīstami. Pētījumi rāda, ka šādi pasākumi varētu ļaut mums zaudēt gadā desmit miljārdus eiro eh, kopā Eiropas Savienībā un ASV. Bez tām Man īpaši nepārliecina šāda sistēmiskas, eh, sistēmisku pārbaužu veikšanu efektivitāte. Protams, ka var rast arī gudrākus risinājumus balstoties uz informāciju tehnoloģijām, moderniem um, riska menedžmenta rīkiem un starptautisku sadarbību. Tā ir skaidra ziņa, ko mēs vēlamies nodot mūsu partneriem Amerikas Savienotajās valstīs, Ķīnā, Krievijā un citur. Es ceru, ka mēs varam balstīties uz jūsu atbalstu, lai attīstītu šādus risinājumus, un es labprāt piedalīšos mūsu viedokļu apmaiņā. Uh, well, thank you. Paldies, komisāra kungs. Kolēģi arī ir saņēmuši laikam jūsu runas tekstu. Jūs mums sniedzāt daudz ļoti nozīmīgas informācijas, un Savā ziņā tas arī bijis noderīgi, lai mūsu zināšanas aktualizētu par ieviešanas darbu eh, attiecībā uz tiem e, likumdošanas aktiem, kas e, līdz 2008. gadam tika pieņemti. Ir bijuši kolēģi, kam nebija iespēja strādāt pie modernizētā e, muitas kodeksa, bet būs ļoti interesanti apskatīties nākamreiz, eh, kad tiksimies jūsu eh, likumdošanas pakotnes priekšlikums, kā to. Eh, jautājums ir diezgan sarežģīts, būtu vērts uh, arī eh, ar to iepazīties eh, detalizētāk. Pagājušajā parlamenta sasaukumā komiteja apmeklēja Ķīnu, tas bija ļoti veiksmīgs un produktīvs apmeklējums, daudz kolēģi piedalījās, un Mēs arī apskatījāmies uh, muitas un tirgus uzraudzības uh, cilvēkus Šanhajā un Bēģiņā un apspriedām vairākus no tiem jautājumiem, kurus jūs te pieminiet. Tātad mēs esam ļoti interesēti jūsu darbu implementācijā, kā ar likumdošanā, kas mūs gaida. Tagad es vēlējos uh, dot iespēju deputātiem izteikties vispirms koordinātori vai vispārīgi. Nu labi, Šarlamons S un D grupas vārdā. Uh, kas EPP vārdā runās vispirms. Nu, tad es eh, došu vārdu vispirms šaldumos, kundze, un tad jūs varēsiet izlemt. Vai es varu vispirms pārbaudīt. No nu, pārējām grupām Buzoja, Rīle, eh, Kožišņīgs arī? Jā, labi. Eh, Šaldumoz vispirms un Švāba kungs. Švāba kungs tad, jā. Ja nu labi, varat izlemt savstarpēji. Un tad vispirms tātad šāda mūzes kundze, pēc tam EPP izlems, kas runās tās vārdā, un tad Rīvas kundze un uh, Korēda Kampas kundze, bet vispirms šāda mūze. Was... Sirsnīgs paldies priekšsēdētāji. Paldies, komisāra, atvainojiet uh, šo nelielo apjukumu. Es izteikšos portugāļu valodā, tā es labāk varu noformulēt, ko es gribu pateikt. Mēs, uzklausot jūs ziņojumu, tiešām varam paust cerību, jo mums ir ļoti liels problēmas ar medikamentiem un īpaši medikamentu uh, nelegālo tirdzniecību, kontrabandu un viltotojiem medikamentiem. Tā bija problēma, kas bija sastopama arī pirms pieciem gadiem, bet mazākā apmērā tāpēc šīs jautājums ir palielinājies, problēma ir pastiprinājusies, mēs esam īpaši nobežījušies gan parlamentā, gan komisijā tieši attiecībā uz esošajiem likumdošanas projektiem. Vēlējos uzdot jautājumu attiecībā uz efektivitāti, normatīvu efektivitāti. Proti, domājot par eh, muitas nosacījumiem, kas ir jāpiemēro mazajiem iepakojumiem, maziem sūtījumiem. Vai tur var veikt kādas pārbaudas? Vai valstu farmācijas iestādes ir tiesīgas to darīt. Mēs toreiz izmēģinājām Portugālē un izpētījām, ja pārbaudījām 80 šādus sūtījumus, un tikai 20% bija patiesībā tas, kas bija muitas deklarācijā rakstīts. Labi, jā, iestādes uzņēma kontaktu ar citām institūcijām un tāpat arī deva rīkojumu nosūtītājiem to labot, bet jautājums netik daudz ir attiecināms uz mazajiem sūtījumiem, bet uz izplatīšanu nacionālo valstu robežās. Tātad tur medikamentu izplatība, kuras tiek ievests un īpaši zem tādiem nosaukumiem, kas patiesībā neatbilst saturam, kas ir norādīts uz attiecīgā produkta. Vai vispār ir kāda iespēja kavēt ieviešanu, jeb importu, ja sūtījums jau ir tā kā ceļā. Un tad, ja tas vairs netiek kontrolēts no muitas puses, vai vajadzētu attīstīt kādas jaunas metodas, kas būtu inteliģentākas metodas, bet tas netika īpaši skaidri noformulēts, kur tieši ir rodama šī inteliģentā pieeja. Varbūt, ka uh, to varētu pārunāt tajā sanāksmes daļā, kas nebūs pieejama publikai. Vēlos tikai norādīt, ka, manuprāt, šādus vienkāršus pasākumus nevar tā vienkārši iztēloties, jo pārāk daudz atšķirīgas personas grupas eh, tiek skartas šajā jomā, un tas ir būtisks jautājums, un tas var attiecināms, var būt attiecināms uz dažiem, sūt, uz visiem sūtījumiem. Tāpēc priekšsēdētāja kungs, man šķiet, ka komisārs ir ļoti optimistiski noskaņots, un kopumā šo optimismu var arī atbalstīt. Um, Švāb? Švāba kungs. Paldies, priekšsēdētāji pirms uzdodu jautājumu komisāram, vēlos sacīt, ka mums bija dzīves debatas. Un es katrā ziņā priecājos priekšsādētāji, ka jūs ļaujat izteikties visiem, un jebkurā gadījumā es labprāt arī pirmais uzdotu kādus jautājumus. Šemeta kungs, uh, Tautas partijas grupas vārdā vēlos jūs sirsnīgi šeit sveicināt. Mēs jau vairāk kārt esam tikušies, vēlos tikai sacīt, ka tā ir pozitīva zīme, īpaši attiecībā uz Eiropas muitas politikas globālo dimensiju. Un tā ir ļoti labi jau iestrādāta, un daži jautājumi, kurus jūs minējāt jau ievadā, liecina, ka Eiropa attiecībā uz muitas politiku nenodarbojas tikai ar iekšējā tirgus jautājumiem vai iekšzemes jautājumiem. Es, piemēram, dzīvoju uz robežas ar Austriju, un es ļoti labi pārzinu šo situāciju un abu valstu situāciju. Un domāju par globālo dimensiju ir svarīgi. Un tāpēc ir svarīgi, ka jūs esat sarunās ar Japānu, un ka tiks panākt arī kāda vienošanās un parakstīta riski, kas ir saistīti ar modernizētās, modernizētām līdz kodeksa īstenošanu, eh, būtu jākontrolē, tie ir jātur pāraudzībā. Jūs arī minējāt, ka jābūt vienam partnerim, kontaktpersonai, gan no Jūs arī minējāt, ka dienesti zina, un šī informētība ir pietiekami liela, un tā ir devusi cerētos panākums. Vēlos sacīt, ka tas, ko jūs varat piedāvāt ekonomiskā iesaistītajām pusēm, man šķiet svarīgi efektivitāte no vienas puses un īstenojamība no otras puses. Lielas paldies! Uh, much, Paldies, Švāba kungs! Piebildīšu jūsu zināšanai, ka mums bija ļoti auglīgs apmeklējums Šveicē, vai pareizāk sakot, mēs pirms devāmies uz Bādenu-Virtembergu, uz Švābu kungu vēlēšanu apgabalu, tikāmies ar vācu muitniekiem. Tātad mēs ļoti nopietni attiecamies pret uh, apmeklējumiem uh, eh, attiec, uz muitas iestādes. Nu labi, Buzoikungs, Rilskundze, un tad mm, vēl šādu mūzi. Uh, Morati e, vēl pieteikšies. Ja vēl kāds grib runāt, lūdzu, dariet to zinām. Koraca Bildu kundze arī gribētu runāt. Nu, tad buzoja kungs. Paldies priekšēji, paldies komisāri, ka esat šeit, e, ka varam apmainīties ar viedokļiem šeit. Un, protams, mēs visi apzināmies, ka mūsu politika ir ļoti nozīmīga, ne tikai mūsu tautas saimniecībai un konkurētspējai, bet arī, kā jūs ļoti pareizi sacījāt, mūsu drošībai, mūsu veselībai. Runājot, piemēram, par viltotām zālēm, profesors Koreja de Kampus kungs eh, uzdeva šādu jautājumu. Es vēlētos sveikt jūs centienus pret viltojumiem. Mums ir jāpieliek viss pūls, lai paliecinātu mūsu starptautiskos partnerus, būt aktīvākiem un efektīvāk strādāt pret šo praksi, jo nav uh, pietiekoši, ka mēs pret to attiecamies uh, noteikti, ka jūs un mūsu muitnieki strādā nopietni, bet bez mūsu partneru nopietnas un godīgas dalības eh, viltojuma fenomens būtiski nesamazināsies. Mans jautājums, pēdējo mēnešu gaitā vai esat redzējuši progresu? Eh, attieksmes izmaiņu mūsu starptautisko partneru vidū Ķīna, Indija, Turcija attiecībā uz šo būtisko problēmu, tātad viltojumi un arī eh, eh, kontrabandas cigaretes, tās apdraud eh, patērētāju veselību un samazina budžeta ienākums, kas ir vēl būtiskā krīzes laikos manā valstī Rumānijā. Oficiālā cigarešu rūpniecība aprēķināja, ka cigarešu kontrabandas dēļ mums ir miljards eiro iztrūkums budžetā. Tātad es gribētu sveikt jūs ar E, to progresu, kas ir panākts elektroniskās muitas jomā. Protams, mums vēl ir daudz debatējumā. E, var jums apliecināt mūsu atbalstu, e, pieņemot likumdošanu Eiropas parlamentā. Bet pilnīgi piekrīt, ka elektroniskā muita ir būtisks solis uz priekšu un ir labi, ka jūs savā runā raksturojāt, pieminējāt pozitīvu progresu, kas panākt šajā jomā. Paldies! Paldies, Brels kundze. Varu pievienoties iepriekšējiem runātājiem un vēlos pateikties jums un iepriekšējiem eh, darba darītājiem par to, kas tika paveikts iepriekš. Es domāju, ka mums bija laba sadarbība un to vajadzētu saglabāt arī turpmāk. Vēlos tikai norādīt, ka ne tikai Ķīnā un Šveicē bijām, vai švei, pie Šveices robežas, bet bijām arī Rotterdamā. Un tur bija kāda cita problēma, kuru pamanījām modernizācija, tāpat arī elektronizācija, muitas elektronizācija. Tie ir ļoti svarīgi soļi, bet kaut kas svarīgs apmeklēt Rotterdamu mums šķita proti personāla un resursu jautājumu. Dalība valstis neie, nenodarbina pietiekam personālu, un tāpēc tās personas, kas tur strādā, ir pārslogotas. Vismaz šī problēma ļoti labi atspoguļojās Rotterdamā. Tāpēc sadarbība ir svarīga. Mēs kā parlaments redzam, kur ir problēmas, un mēs labprāt vēlētos arī piedalīties to risināšanā. Uh, so concludes... Labi. Līdz ar to ir uh, pabeigts uh, politisko grupu runātāja rauns. Tagad dosim vārdu Šalda Mauzes kundzei un vēlreiz apstiprināšu, kas vēl ir pieteikšies, kas vēlas, mm, var, varbūt mēģināt. Šalda Mauzes vēlērs raptī, kur atsebild un atgādināšu, ka mēs uh, eh, akcentu liekam uz komisāru darbu programmu, jo ir daudz pas, ieviešanas pasākumu. Tā kā aicinu koncentrēt jūsu eh, runas uz komisāru eh, kunga darba programmu, bet tātad pulksten 6.15 sanāksmes otrā daļa. Šāda mazas kundze pirmā. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārkungs, jums paldies, ka jūs ieradāties un ka devāt šo pārskatu par to, kas ir aktuāls. Un mēs redzam, ka šīs problēmas tiešām tiek ņemtas nopietni. Divi konkrēti jautājumi. Ja runājam par muitu, tad mēs runājam arī par attiecībām ar valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības un tām, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Un domājot par e, muitas darbību, nav labākas sadarbības iekšējā tirgu. Iekšējā tirgu ir arī sadalīšanās starp eh, muitas pārvaldi, pāraudzības institūcijām, starp institūcijām kas pastāv jau iekšējā tirgu, un attiecībās jomām vai tās nā, ir no iekšzemes vai no ārzemēm nāk. Tāpēc ir svarīgi secināt, lai būtu konkrēts likumdošanas ietvars, kas nodrošinātu koordināciju starp valstīm, un ne tikai starp valstīm, bet arī starp dažādām pāraudzības formām jau iekšzemē. Vēlos pievienoties arī tam, ko sacīja Rīls kundze. tas, kas var aizsargāt mūsu iedzīvotājus, tie ir droši produkti. Svarīgs ir, lai būtu pietiekami resursi, pietiekami personāls un lai būtu iespēja kontrolēt preces, kas nonāk apritē. Bet kā mēs varam iegūt resursus, īpaši tagad domājot par krīzes dalību valstīs, vai mēs taupām, vai mēs saglabājam esošo budžetu, domājot par to, kā sekmīgi pāraudzīt arī muitas jomu. Um, I, I think as far as markets are... Kas attuiet uz tirgus uzraudzību laikam arī. Um, daudz ir interesēti, bet komisārs Šemets atbild, ka tas jums interesē Vēlērs kundze. Lai. Komisāra kungs, vēlos pievienoties tam, ko sacīja iepriekšējā runātāja. Kā tad izskatās ar resursiem dalību valstīs? Kopš 1. jūlija 2009. gada koreks ir spēkā. Jūs arī sacījāt, ka dalība valstis, kuras vēl nav tik tālu, tām tiks sniegta palīdzība, vai tās ir tikai tehniska rakstura problēmas? Jā, es tā vismaz varētu iztēloties, varbūt Rumānijā vai Igaunijā, vai ir tomēr arī kāda politiska pret, eh, pretdarbība. Es labprāt vēlētos dzirdēt, kā šī kodeksa īstenošana ir notikusi. Otrā lieta. Rotterdamā, kā jau tika sacīts, tika pamanītas daudzas interesantas lietas, piemēram, atbildīgais ierēdnis vai administratīvais pārstāvis sacīja, ka skanēšana arī palīdz, protams, ne simtprocentīgi, kā to amerikāņi ir ieplānojuši. Tas man šķiet tiešām pārāk plaši tvērts, bet kopumā skanēšana mm, to nevajadzētu izslēgt. Un mēs esam manījuši mūsu valstī, ka notiek apzināta maldināšana, piemēram, cigarešu uh, kontrabandu un tam līdzīgi. Mēs daudz lasām presē par šādiem gadījumiem, bet kādi ir alternatīvi instrumenti? Un vēl kāda lieta, manuprāt, ir ļoti labi, ka tiek paredzētas tehniskas iespējas, IT un viss, kas ir nepieciešams, lai veiktu pārbaudas mūsu ārējās robežās vai vispār pie robežām. Protams, tad ir šāds ekipējums ļoti svarīgs. Un pat pēdējā lieta, kur vēlējos minēt, jūs minējāt eh, kontrabandi, jeb viltojums. Kā tad tas izskatās? Es atceros, ka kāds komisārs, jūs kolēģis kritizēja, ka medikamentu viltošana šajā jomā netiek iekļauti e, internetā veiktie pasūtījumi, vismaz šajā direktīvā netiek iekļauti. Jo daudzi taču tiek uh, iegādāti izmantojot internetu starpniecību. Pārāk agri varbūt runāt par šo likumu vai par kādām praksēm, pieredzi, bet tas, ko mēs esam secinājuši un ko jūs esat secinājuši savā darbā, vajadzētu norādīt uz to, un pārdomā to, ka interneta pasūtījumi ir ļoti svarīgs jautājums kas, un problēma, kas vēl nav atrasināta. Thank you very much. Paldies. Raptī kundze ir nākamā, tad kroca bil, uh, nākamā. Paldies. Uh, sirsnīgi sveicam, komisāra kungs. Šī ir pirmā reize. Uh, kopš uzklausīšanas, kad jūs te viesojaties. Mm, jums, protams, grūti tagad piesaistīt vēl mūsu interesētību pēc Montikunga, bet jums tomēr ir arī būtisks uzdevums. Eh, Montīkungs nāca ar 170 lapusēm, no kurā Eh, mēs tikai vienu varējām izlasīt, no jums saņēm divas, kuras mēs abas varējām izlasīt, tas ir ļoti pilcīgi, tas atvieglo mūsu komunikāciju. Un vēl viena atšķirība ar Montikumu. Montīkungs ļoti interesanti pētījumu prezentēja, bet tas ir tikai pētījums, un viņš pats īsti nav atbildīgs par to, kā tas tiks implementēts vai eh, kad. Bet jūs mums devāt tikai divus lapus, bet ar konkrētu uh, tādu eh, ievirzi, un jums arī nāksies to konkrēti īstenot, un tāpēc arī mūsu debats ir ļoti interesants, un tagad trīs ļoti tieši jautājumi. Jā, jā, priekšsēžkungs. Tātad, pirmkārt. Vai būs mazāk vai vairāk darbinieku, muitas darbinieku, elektroniskās muitas sistēmas sakrā. Jūs saprotiet, pa ko es interesējos. Otrakārt, ja tiks ieviest šādu sistēmu, vai attiecīga muitas personāla apmācība arī ir paredzēta, tas ir ļoti svarīgi. Un trešais jautājums kāda veida kvalifikācija tad būs nepieciešama muitniekiem. Un kā tā tiks pārbaudīta un certificēta. Par to jau izteicās arī iepriekšēji runātāji. Tam ir sakars ne tikai ar ekonomiskiem e, faktoriem, bet arī drošību, veselību. Paldies! Paldies par ļoti nozīmīgiem jautājumiem. Krocis bild, Krocis bild kundze, paldies priekšsēdēs, ceru, ka kolēģi tagad neizdarīs salīdzinājums ar e, personām, kas nav zālē, tas man izskatās kā slikta gaume. Um, komisār, e, kungs, e, jūs runājat par viltojumiem, tas ir ļoti svarīgi, vairāk kolēģi par to ir runājuši, es gribētu jūs aicināt par vienu jautājumu runāt, kas ir ļoti nozīmīgi. Rūpnieciski ražots pārtiks viltojumi, tas ļoti būtiski pieaug, es piekrītu jums, ka mums nevajadzētu katru konteineru skanēt? Noteikti nē, bet es gribētu jūs aicināt eh, pārdomāt eh, veidus, kas netraucē brīvo tirdzniecību, bet tomēr varētu mums radīt pārliecību, ka, eh, piemēram, kūkas, kas ir gatavots no olām, vecām mūsu tirgu neienāktu. Paldies par šiem pienesumiem. Ļoti priecīgi es tagad dotu komisāram vārdu, izteikt savus komentārus, bija plaši jautājumu lokus kārts, un mēs esam ļoti interesēti tajos. Paldies! Uh, thank you very much for... Paldies! Lielas paldies par jūsu patiešām interesantajiem jautājumiem, un uh, jāsaka, ka nevarēšu atbildēt uz uh, visiem šiem jautājumiem. Man nav tādu tūlītēju risinājumu katrai problēmai. Moita ir uh, tāda joma kur eh, ir vajadzīgi sarežģīti brīži, brīžiem tehniski risinājumi, bet es centīšos atbildēt uz jautājumiem, ko jūs pieminējāt. Bija tik uzdot vairāk jautājumi par resursiem, it īpaši dalību valstīs. Tā ir taisnība, ka situācija ir sarežģīta. Jāatcerās, ka ekonomiskā situācija ir tāda, kāda tā ir grūti, ar grūtībām saskarās gandrīz visas dalību valstis. Dalību valstīm ir jāsamazina savi izdevumi, un uh, mēs komisijā, protams, varam mēģināt palīdzēt. Esmu ticies Ekofina sanāksmēs ar finanšu ministriem. Esmu centies viņus pārliecināt, ka muitas resursu samazināšana savukārt novedīs pie zemākiem ienākumiem, un varbūt eh, šis nav labākais risinājums krīzei. Domāju, ka katra dalībvalsts var atrast jomas, kur var izdarīt samazinājumus, bet eh, tā nevajadzētu rīkoties attiecībā uz jomām, kas eh, dod ienākumus. Tas būtu viens no punktiem. Tāpat arī mums ir jādomā par muitas programmu 2020. gadām. Mēs eh, cenšamies palīdzēt dalību valstīm sniedzot tām finansējumu. Mēs organizējam arī mācības. 75% no šīs programmas eh, mēs izmantojam taisnī IT attīstībai. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgs elements, lai mēs varētu turpmāk attīstīt muitu. Tātad eh, resursu jautājums ir sarežģīts, bet tajā pašā laikā mēs cenšamies darīt visu iespējamo, mēs eh, cenšamies vest sarunas ar dalību valstīm, un eh, tās arī cenšas īstenot modernizēto muitas kodeksu, kas ir ļoti būtisks punkts, un vismaz mēs esam dzirdējuši apņēmības pilnas atbildes no dalību valstīm. Par mazajiem sūtījumiem. Tā ir liela problēma, mēs eh, atzīstam eh, šīs problēmas nozīmi. Pašreizējais sirdiskais ietvers, diemžēl, nav pietiekams, lai mēs varētu efektīvi risināt. Viltošanu mazo sūtījumu jomā. Tieši tāpēc viena no galvenajām jomām pārskatītajā likumdošanā, muitas intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā, e, būs saistīta tieši ar mazajiem sūtījumiem. Protams, mēs negaidīsim, līdz e, tiks pieņemti normatīvie akti. Mēs centīsimies pārskatīt, pārveidot riska izvērtēšanas sistēmas, tā lai mēs varētu uh, atrast vislabāko iespēju, kā noķert, pārtvert riskantos sūtījumus vai viltotos sūtījumus. Tas, protams, dos rezultātus, taču tā kā ir trūkumi likumdošanā, nav iespējas panākt eh, labu progresu pie šī jautājuma. Tieši tāpēc es gaidu palīdzību arī no jūsu puses. Mums šis jautājums kopīgi būtu jāizskata detaļās. Par priešlikumiem uzņēmēja darbības vidē. Domāju, ka galvenais jautājums ir saistīts ar eh, modernizētā muitas kodeksa kodeks īstenošanu. Visas muitas operācijas notiks elektroniskā vidē. Tas savukārt eh, samazinās izmaksas tirgotājiem, un bez tām mūsu mērķis ir arī nodrošināt ne tikai elektroniskas muitas operācijas, bet eh, tālākā nākotnē mēs vēlamies te iekļaut arī citas operācijas, kas ir saistītas ar eh, starptautisko tirzniecību. Jūs visi ļoti labi zināt, ka ja tirgotājs vēlas tirgoties starptautiskā vidē, tad viņam ir um, jāsaskaras ne tikai ar muitu, bet arī ar citām institūcijām. Mani dienas ir apreikinājuši, ka kādā mazā valstī ir pat 21 uh, institūcija, kuras visas ir jāsaskaņo, jākoordinē tā, lai varētu notikt tirdzniecības darījumi. Mūsu mērķis ir uh, izmantot uh, viena lodziņa pieeju, tādu kā viens pieturs aģentūru, bet, protams, nav vienkārši koordinēt visas šīs iestādes, tāpēc, ka tās visas strādā muitas iestāžu vadībā. Mēs cenšamies šeit ieviest sadarbības pieeju darbā ar šīm institūcijām. Un mēs vēlamies izmantot tātad šī viena lodziņa pieju. Šķiet, ka ar šo atbildi esmu pieskāries arī aktivitāšu koordinēšanai starp dažādām tirgus uzraudzības iestādēm. Īstenojot elektronisko muitu, uh, un padarot eh, starptautiskās tirsniecības sistēmu elektronisku, mēs eh, cenšamies izvairīties no tādām institūcijām, kas ir atbildīgas par starptautisko tirzniecību. Mēs eh, nodrošinam sadarbību ar muitas iestādēm, un es uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski, tīpaši, ja runa par sadarbību starp robežu uzraudzības iestādēm un muitu. Domāju, ka šie jautājumi noteikti ir pelnījuši mūsu uzmanību. Par skenēšanu. Uzskatu, ka mums vajadzētu šeit uh, izteikties skaidri. Protams, mēs esam pret simtprocentīgu skenēšanu, taču tas nenozīmē, ka mēs uh, vēršamies pret skenēšanu kā tādu. Protams, ka skenēšanu vajag izmantot, to vajadzētu izmantot eh, muitā. Tomēr, ja to izmanto visiem konteineriem simtprocentīgi, tad eh, tas eh, ārkārtīgi palielina izmaksas. Mūsuprāt, vajadzētu izmantot pieju, kas ir balstīta uz riska izvērtējumiem tā būtu efektīvāka nekā simtprocentīga skanēšana. Es ceru, ka e, komitejas dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar mūsu pētījumu par simtprocentīgu skanēšanu. Šīs ziņojums skaidri parādīja ka daudz slāņu riska izvērtēšanas uh, sistēma ļauj panākt eh, tādus pašus rezultātus kā simtprocentīga skenēšana. Tomēr izmaksas šai daudzslāņu skenē, skenēšanai ir daudz zemākas. Vairāk vai mazāk darba vietu Mums būs jāpaskatās, kā tiks īstenots modernizētais muitas kodeks. Protams, šis jautājums ir sarežģīts. Elektroniskā moita noteikti padarīs moitas darbu efektīvāku. Tas nozīmē, ka būs vajadzīgs mazāk darbinieku šajā konkrētajā jomā. Taču mums ir daudz līdzīgu jomu muitā. Ja cilvēkiem vajadzēs pamest darbu muitā, tad eh, viņus varētu apmācīt darbam citās jomās, piemēram, starptautiskajā tirzniecībā. Runājot par muitas iestāžu mācībām dalībvalstīs, mums pastāv E apmācības sistēma. muitas darbinieki var izmantot šīs iespējas pat mājās. Tas nozīmē, ka viņiem nav nepieciešamības ierasties Briselē vai doties uz eh, citurieni, lai izietu apmācību. Ja runa par modernizēto muitas kodeksu, tad eh, mācību modulis eh, tiks iekļauts īstenošanas programmā. Visu dalību valstu muitas iestādes tiks iesaistītas modernizētā muitas kodeksa apmācībā. Runājot par starptautiskajām attiecībām, intelektuālā īpašumē tiesību īstenošanā, gribētu teikt, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mēs sadarbojamies ar svarīgām valstīm, ar valstīm, ar kur pastāv visvairāk problēmu. Tās ir Ķīna un Krievija. Ar Ķīnu ir noslēgts sadarbības nolīgums. Pašlaik šis nolīgums tiek īstenots. Tas tika parakstīts uz viena gada termiņu, bet septembrī došos uz Ķīnu lai tiktos ar Ķīnas muitas iestādēm. Un mūsu mērķis ir pagarināt šī līguma darbības termiņu. Pašlaik mēs veidojam muitas iestāžu tīklus lielākajās ostās un lidostās. Notiek informācijas apmaiņas starp uh, muitas iestādēm. Tas viss notiek saskaņā ar manis pieminēto nolīgumu.